Labdien, dāmas un kungi! Labrīt visiem! Kā jūs redzat, es neesmu Karima Delī, bet šodien vadīšu transporta komitejas sēdi. Un, kolēģi, es turpināšu angļu valodā. Es redzu, ka kolēģi jau sāka meklēt uh, austiņas, bet, nu, runās šo angliski. Nākamais darba kārtības punkts ir uh, pasta pakalpojumu izvērtējumu pētījums Eiropas Savienībā, un tās mērķis ir dot ieskatu stāvoklī, kāds tagad ir, un iezīmēt nākotnes attīstību pasta pakalpojumu sektorā. Čepikas kungs un uh, vēl viens runātājs no Kopenhāgenes uzstāsies. Uh, jūs varēsiet katrs. Uh, 5 minūtes uzstāties, un tad mēs sāksim diskutēt ar koordinatoriem un uh, citiem dalībniekiem. Pirmā uzstāsies Fačīno kundze, un uh, pēc tam Mindaugas Cerpickis. Priekšsādātāja kungs, dāmas un kungi, deputāti, dāmas un kungi parlamentā, mēs esam ļoti gandarīti būt šeit, parlamentā, un iepazīstināt jūs ar to pētījumu, ko izstrādājam Trantkomitejas vārdā. Uh, Runājot par pasta pakalpojumiem, Eiropas Savienība, mans kolēģis Mindaugs un es, Kopenhāgen ekonomikas šeit pārstāvam, mums ir arī birojas Briselē un izvērtējam dažādus sektors un veicam ekspertīzes prezentācija ir trīs daļās sadalīta. Pirmkārt, galvenā attīstības tendence, tad izaicinājumi, iespējas un politika kas atbildi, un treškārt mūsu ieteikumi. Nu, tā tad, lai jums nedaudz iezīmētu, kāds ir bijis satvers, mums ir trīs direktīvas. 97. gadā pieņemta pirmā, lai harmonizētu vienoto pasta tirgu un uzlabotu pakalpojumu kvalitāti. Tāpat arī, lai atvērtu šo sektoru konkurencei divreiz mainīta šī direktīva, pēdējoreiz 2008. gadā, un tagad mēs esam likumdošanas cikla sākumā, kad komisija atkal pārskatīs šo direktīvu. 2018. gadā bija arī uh, uh, regulācija par pārrobežu piegāžu jomu. Šī ir ļoti nozīmīga joma. Es uh, 80 miljārdi e, eiro un tas ir vairāk nekā Latvijas un Lietuvas uh, budžeti kopā. 1,7 uh, miljonu cilvēku strādā, tas ir vairāk nekā iedzīvotāji Horvātijā, un pieaugums gadā ir 2,4% arī ārpus uh, uh, inflācijas, taču digitalizācija nosaka uh, izmaiņas. Cilvēki vairāk uh, komunicē digitālā uh, veidā, līdz ar to uh, vēstuļu apjoms samazinās pēdējo gadu laikā. E-komercija pie uh, augu uh, vairāk tiek pērts tieši saistē, līdz ar to uh, paciņu un ekspresu sūtījumu skaits pieaug. Un tas ietekmē šo sektoru. Vēstuļu jomā mēs redzam, ka lielākie uh, pasta piegādātāji aizvien ir tie, kas piegādā visvairāk, bet arī cīnās ar digitālām alternatīvām. Vēsturiski komunikācija bija vēstuļu formā, tagad interneta vai e-bankas jomā. Paciņu jomā mēs redzam, ka alternatīvie operatori ir ļoti aktīvi šajā jomā. Saks ir tādas, ka finanšu rādītāji uh, ir tādi, ka uh, apjoms un finanšu mm, sekmes samazinās. Uh, tagad runājot par ietekmi uz vidu. Aizvien vairāk paciņas tiek piegāvāts un aizvien mazāk vēstules, un tas tieši ietekmē vidu, jo viena paciņa, uh, tas nozīmē uh, 12 gramu vairāk uh, izmešu uz vienību nekā vēstuli CO2 aprēķinā. Ir jārunā ne tikai par tiešo, bet arī par netiešo ietekmi. Ja tas nebūtu pasta piegādātājs, tad uh, būtu iespējams, ka mm, patērētājs pats brauc pēc paciņas. Tā kā situācija nav tik ļoti viennozīmīga. Tagad par uh, izaicinājumiem un uh, politikas iespējām reaģējam. Dans un kungi, godātie deputāti, esmu ļoti gandarīts, ka var būt šeit, un kas ir ļoti nozīmīgi, uzsvērt šeit pētījumā ir tas, ka pasta sektors saskars ar dažādiem izaicinājumiem. Un tas apdraud pakalpojumu ilgspējību Tas nav tikai finanšu jautājums dažu kompāniju skatījumā, bet tas arī ir par, uh, ievaino, uh, respektīvi par uh, tiem patērētājiem, kas aizvien vēl ir atkarīgi no šī sektora un tāpat arī par šajā sektorā strādājošiem. Ekonomiskie un politiskie izaicinājumi ir ļoti uh, savstarpēji saistīti un sarežģīti un skar ne tikai pasta. Uh, sektoru, bet arī citus uh, regulatoros ietvarus, tādus kā vīdes iespējas, PVN un citi. Mēs esam mēģinājuši visus šos uh, aspektus uh, ietvert mūsu pētījumā. Protams, ka sektorā arī ir iespējas, kas ir iezēmētas e-komercijas izaugsme. Uh, ļauj uh, plašus izaugsmas iespējas iezīmēt, samazinoties vēstuļu apjomam. Bet mēs zinām, ka tikai nedaudz nacionālo pastoperātoru spēj aizvietot uh, to uh, samazinošos ienākumus uh, vēstuļjomā ar uh, paciņu ienākumiem. Tas ir arī tādēļ, ka paciņu piegādē ir ļoti plaša konkurence. Un vēl satīklojums un arī uh, zināmība. Dažās valstīs uh, tas izdodas īpaši labi, piemēram, Francijā un Bēļģijā, kur pasts un, tā sakot, B pasts uh, piedāvā ļoti daudz eh, dažādas pakalpojumus, kas ir eh, vispārējais intereses eh, nozīmīgi. Un aicinam citas valsts mācīties no šīs labākās prakses. Vēl viena nozīmīga iespēja ir izmantot jaunās tehnoloģijas. Tās var izmantot, lai uzlabotu efektivitāti un arī, lai jaunas pakalpojumus tirgā ieviest. Tātad šīs trīs iespējas – tās noteiks pasta piegādājumu nākotni. Un tādēļ ir ļoti nozīmīgi nodrošināt to, lai operatoriem būtu iespēja izmantot šīs nosauktās jomas. Un tiešām, ja paraugamies dažādās valstīs pieejamās un īstenotās uh, diskusijas, tad elastīgums ir nozīmīgākais vārds. Dažādās valstīs tiek runāts par to, cik daudz pastoperatoriem vajadzētu ļaut patstāvīgi darboties, pielāgojot to pakalpojums, reaģējot uz mainīgo pieprasījumu. Un tikai atgādināšu, ka pasta pakalpojumu direktīva nosaka minimālos noteikums pelnkalnas prasības dalībvalstīm, nu, piemēram, cik bieži pasta piegādātājiem jā. Ja ierodas katrā dienā, 5 eh, dienas nedēļā, piemēram, dažādās citās valstīs. Eh, likumdošana prasa 6 eh, dienas, tas ir augstāks nekā vidējais. Un citās valstīs mazāk nekā 5 reizes, 5 dienas nedēļā. Nu, tas ir tāds diskutējums jautājums. Un vēl tiek diskutēts par elastīgumu attiecībā uz cenām. Tāpat arī redzam tādu tendenci politikā arēnā, lai vispārējās nozīmes pakalpojumu ilgspējīga būtu nozīmīgāka nekā konkurētspējas veicināšana. Tagad uh, pēdējā lapuse ieteikumi. Galvenais ieteikums jums uh, ir atcerēties, ka dalībvalstīs ir atšķirīgas uh, nozīmīgas jomas, kas jāizpilda, arī uh, vēsturiski tas ir veidojies uh, atšķirīgi. Dažās valstīs aizvien vēl valda monopols, un kā ekonomisti mēs vienkārši atgādināsim, ka jebkura iejaukšanās uh, tirgū uh, ir nepieciešama tad, kad uh, tirgū kāda joma uh, nedarbojas, un uh, mēs esam konstatējuši, ka atsevišķās valstīs ilgspējīgums uh, ir šis nozīmīgākais punkts. Un šīm valstīm regulējumam vajadzētu būt pietiekami elastīgam, lai piemērotu regulējošās normas apstākļiem. Un pēdējais secinājums. Mēs esam konstatējuši, ka komerc elastīgums var būt arī nepietiekami nozīmīgs, lai nodrošinātu uh, ilgtspējīgumu. Tādēļ valsts palīdzība būtu ļoti nozīmīga, lai vispārējais nozīmes pakalpojumi tiktu sniegtu visiem tiem, kam pakalpojumi īpaši vajadzīgi, un tāpat arī, lai sargātu darbaņēmējus. Tas ir prezentācijas noslēguma slaids, un varam sākt diskusijas. Paldies! Paldies Čepiks kungam un Fečīno kundzei. Tagad uh, koordinātori. Pirmais uh, saruna rauns. Marinesku uh, kungs vēl nav, bet uh, Ferber kungs varētu uzstāties viņa vietā. Ferber kungs, lūdzu, tautas partijas vārdā. Jā, paldies un paldies tiem, kas ir veikuši pētījumi. Nu, tāpat kā jaunības grēkus, tas man atgādina. Esmu uh, bijis ēna referents un ref, uh, pirmajā un referents otrajā un trešajā direktīvā. Nu, acīm redzot, šis jautājums visu laiku man sekos. Tādēļ manas piezīmes. Mūsu uh, doma toreiz. Nu, nezinu, vai tiešām esmu kārtīgi izlasījis uh, šo pētījumu. Tātad mūsu mērķis bija sasniegt ko tādu, ko nesasniedzām, proti radīt iekšējo tirgu. Un patiesība ir tāda, ka šodien ir uh, vēl vairāk nacionāli aizsargāti tirgi nekā tas bija toreiz. Un, protams, ka viens uh, punkts ļoti nozīmīgs, ko jūs arī pieminējāt, ir tas, ka dalībvalstis ir tā izveidojušas iekšējais noteikums, ka novērsa integrētu iekšējā tirgus izveidi. Un sekas ir tādas, ka Šodien ir tādi tarifi eh, pārrobežu pakalpojumu Eiropas eh, Savienībā, kas ir augstāka nekā eh, valsts iekšienā. Un pirms pasdirektīvas tas tā nebija. Un viena no problēmām, mm, ko varu uzdot arī kā jautājumu, ko varam darīt, lai tiešām mēs nonāktu pie integrēta iekšējā tirgus, nevis 28 vai no 1. februāra 27 atsevišķas pasta tirgus. Uh, mēs darbotos un lai varētu labāk darboties pārobežu kontekstā. Jūs runājat par vispārreiz nozīmes pakalpojumu sniegšanu arī Eiropas līmenī, tie ir ļoti zemi apjomā. Ir tikai prasība 5 dienu piegādē un daži jautājumi par kvalitāti un visi pārējie jautājumi ir nacionāli atrisināti. Nu, piemēram, manā dzimtenē ir notikts, cik uh, pasta kaste uh, sūtījumiem var būt uh, kādā attālumā tai jābūt uh, iedzīvotājiem pieejamai, piemēram, 2 km. Un mēs redzam, ka tieši šajā jomā tie uh, vispārējās uh, nozīmes pakalpojumi, kas uh, pastam tika uzticēti, tas nodrošina monopolu, ja valsts deleģē uzdevumus pastam Ir dalībvalsts, piemēram, tādas, kur arī pensija agrāk tika izmaksāta pastā, nu tādu vairs paldies Dievam nav, bet, nu, noteiktas darbības veids nevis iestādes, bet gan tās veids pastā, un, nu, viss kļūst sarežģītāks, tad konkurences veicināšanai šajā tirgu, jo līdz ar to tiek nodrošināta ļoti spēcīga pasta situācija, bet tas neatbilst mūsu uh, centieniem. Tātad arī šeit šajā jomā jautājums, vai mēs varētu veikt kādas izmaiņas, lai pasts varētu koncentrēt savu darbību tieši uz to, kas ir, tas ir pasta pakalpojums sniedzējs. Un tad jūs arī pamatot norādījāt uz trešo jomu, pieskaršos arī tai. Pirmajā pasta direktīvā un arī zaļajā grāmatā 80. gadu beigās jau tika norādīts uz to, ka paciņu piegādes joma ir bijusi liberalizēta. Uh, Un a, arī ir likumdošana, kuru jūs arī pieminējāt jūsu slīdēs, runāja par a, cēnu caurspīdīgām pārobežu paciņu piegādēm. Tā tad a, tas ir arī pieaugušs sektors un varētu arī turpmāk attīstīties, bet vai tas ir pozitīvs vai negatīvs piemērs, nu es tā īsti nezinu. Uh, Jūs runājat arī par pārobežu atbalstu maksājumiem. Tie, protams, ir ierobežoti atbilstoši Eiropas direktīvai, ne tikai tiesiskumu jautājumiem, bet arī trešās pasta direktīvas implementēšanas rezultātā tad monopola ieguvumu nedrīkst pārvest automātiski. Jūs to iezīmējāt kā problēmu. Bet es gribētu uh, uzdot jautājumu, vai tad mums atkal būtu jāatgriežas pie monopola, vai pasaule tad būtu labāka, vai tā kā man liekas, nu, mums vajadzētu radīt iekšējo tirgu. Arī pasta pakalpojumu jomā tiešām integrētu iekšējo tirgu. Paldies! Uh, merci, monsieur Ferber. Aussi... Paldies, Ferber kungs, arī paldies par nelielo vēstures lekciju. Ļoti labi. Un tagad es un D vārdā. Eh, Danielson kungs un Reņu Rikē? Nē, labi. Paldies! Paldies par man doto vārdu, paldies arī par labo prezentāciju. Jūs norādījāt uz ļoti daudz interesantiem aspektiem. Es labprāt koncentrētos uz kādiem citiem aspektiem, ko es redzu E, ziņojumā, bet netik daudz jūsu prezentācijā. Digitalizācija, e-tirdzniecība pieaug un arī lielāks e, pieprasījums pēc paciņu piegādes Eiropas Savienībā. Tāpat laikā, kā norādījāt, arī pieaug konkurence šajā nozarē. Protams, Bieži vien konkurence nāk par labu patērētājiem, bet dažkārt tas ir arī uzstrādājošo rēķinu nodara viņiem kaitējumu. Nu, piemēram, manā valstī, kur ir valsts um, pakalpojums sniedzējs, izmanto arī citus pakalpojums sniedzējus, kas, uh, mod, kas uh, piekopi tādus darba apstākļus, kas nav pieņemami. Nu, mums ir ļoti svarīgi, kāda dīri strādājošo apstākļu šai nozarē, tad eh, ko jūs par to domājat? Proti, ka pieaugošais pieprasījums un konkurence, tas ir, protams, ļoti labi, tas nāk par labi sabiedrībā, bet lai tas nenodarītu kaitējumu strādājošo tiesībām. Uh, Nesmu izlasījis visu ziņojumu, bet jums ir tur jāsāraksta ar dažādu veidu nodarbināšanas, nodarbinātības ko, kontraktiem, līgumiem, kā to visu var regulēt, ko konkrēti jūs uzskatāt, ko mēs varētu kā likuma pieņēmēji darīt uh, Eiropas līmenī šai sakarā un vēl plašāk kas ir um, nepieciešams no mums lēmumu pieņēmējiem. Jā, ir rekomendācijas, ir, ir, bet kas būtu konkrēti, piemēram, divas rekomendācijas, ko jūs izteikt Eiropas parlamentam, ko varam darīt šajā nozarē. Paldies, Daniels Sankungs. Riņu vārdā izteikšos es īsi. Esmu no Vācijas. Vācijā ir, ir bijušas diskusijas lauku teritorijās. Uh, kur pārstu pakalpojumi jānodrošina katru dienu. Tā vajadzētu būt, bet uh, cilvēki īsti nezina, vai šie pakalpojumi tiek nodrošināti katru dienu. Situācija ir tāda, ka dažkārt īsti nav skaidrs vai konkurencei atvērtākā tirgu varbūt pakalpojumi tiktu labāk nodrošināt nekā monopolu situācijā, kāda ir situācija dažādās valstīs. Vācijā lauka teritorija varbūt nemaz nav tik liela lauka teritorija, kā tas ir citās valstīs. Nu, kā ir jūsu novērojumi par pastu pakalpojumiem citviet, vai tiešām tie visur tiek nodrošināti piecas vai pēc sešas dienas? Uh, nedēļā. Vai ir problēmas par spīti arī monopola situācijai? Un nu, kas jūsuprāt notiktu, ja mēs atvērtu monopolu tirgu un ja būtu šis noteikums, ka pakalpojumi jānodrošina katru dienu? Un tagad Kafkungs zaļo vārdā paldies, priekšsēdētāji kungs. Es arī pateicos autoriem par ļoti visaptvarošo ziņojumu. Manuprāt, uh, Tas te runā par dažādiem pakalpojumiem, ko sniedz pasts, un tas nav tikai piegādes pakalpojums, tas ir arī sociāls pakalpojums īpaši vecā gada gājuma cilvēkiem, kas dzīvo lauku teritorijās. Mēs zinām, ka pasta pakalpojumi ir tā saikne, kas ir viņiem ar valsti, un cilvēkiem šī saikne ļoti dārga, un viņi grib, lai tā turpinās. Jūs norādījāt arī uz pasta pakalpojumu ietekmu uz vidi un izaicinājumiem par to, ka ir ļoti daudz mazumtirdzniecības uh, aktivitātes tieši saistē un ka tas var palielināt arī nodokļu pēdu, arī jau, kad maz, maz preces tiek iepakotas milzīgās kastēs. Man ir jautājums par sinerģijām. Saprotu, ka ārpus pilsētām uh, valsts uh, izmanto citas transportu pakalpojumus, pastu pakalpojumu, piemēram, vēstulēm un precēm, ir tad arī veselības transports, lai varētu nonākt līdz uh, slimnīcām, skolas transports un tam līdzīgi. Vai jūs esat izpētījuši dažādu transporta sinerģijas? Saprotu, ka dažās valstīs ir pasta bu, autobusi, kas ir um, gan pasta pakalpojums sniedz, gan arī pārvadājums nodrošina. Un te runa nav tikai par ietaupījumiem eh, ekoloģiski, bet tas arī var arī atvieglot cilvēku dzīvi lauku teritorijās, jo valsts ir samazinājusi arī savus pakalpojumus lauku teritorijās. Varbūt ir kādas references valsts, kur tas labi darbojas. Un noslēgumā paldies par šo ziņojumu. Pastu pakalpojumi ļoti strauji mainās pašlaik, lai izdzīvot. Pastu pakalpojumiem ir jābūt. Uh, kreatīvākiem, inovatīviem, un mums tiešām ir tas jāatbalsta, lai valsts varētu nodrošināt šos pakalpojumus ar pievienoto vērtību. Paldies! Lišantoja kundz, lūdzu, īdā vārdā. Paldies, priekšsēdētāji kungs, kolēģi! Es vēlējos atgādināt to, cik svārīgs ir pasta uh, pakalpojums visā Eiropā. Pasta nozara ir ļoti svarīga. Tur jāņem vērā divi svarīgi elementi. Vispirms ekonomiskais nozars īpatsvars un tālāk arī nozares nozīmīgums. To atrunā direktīva, kā mēs zinām kvalitatīvas pakalpojumi, kas tiek nodrošināti nepārtraukti visur teritorijā par pieņemamām cenām, lai to varētu izmantot visi, kam tas ir vajadzīgs. Runājot par nozeres ekonomisko īpatsvaru Eiropas Savienībā, pāsta nozare veido 70 miljardus eiro un 7,5 uh, apmēram 7 miljoni cilvēku tur strādā. Francijā ir pasts, ir otrs lielākais darba devējs, un tam ir eh, vislielākais tirsniecības tīkls. Pateicoties šiem skaitļiem, mēs saprotam, eh, cik eh, arī interesēti šai nozarē dažas liels amerikāņu firmas. Viņi vēlas, lai vairāk tiktu atvērta šī nozara konkurencei, taču, un mēs to ļoti labi zinām, pasts nodrošina universālu pakalpojumu lai varētu apmierināt sabiedrības intereses. Bieži vien mēs runājām par tātad vēsturi un arī pāciņu piegādi visiem un visur nodrošināt arī banku pakalpojums. Tas ir arī ļoti svarīgs teritoriāls pakalpojums, lai samazinātu atšķirības starp pilsētu, piepilsētu un lauku teritorijām. Es vienkārši vēlējos jūs brīdināt, aicināt uh, būt piesardzīgiem, jo šīs pakalpojums ir uh, svarīgs. Mēs visi esam viensprāts par to, bet šis pakalpojums nav rentabls un privāti uzņēmumi nekad nevēlēsies uzņemties šādu veidu pakalpojumus. Paldies, Lešantoja kundze, EKR vārdā. Ruso kungs, uh, vai jums būtu kas sakāms, nē? Labi. Dalī kundze goe. Paldies! Paldies priekšsēdētāji, liels paldies arī uh, cilvēkiem, uh, viesiem par prezentāciju. Tiešām jūs labi apkopojot izaicinājumus, ar ko saskars pārstaru nozare. Esmu no īrijas. Īrijas pāsta nozare ir uh, saskārusies ar daudz izaicinājumiem. Ļoti daudz uh, arī cilvēki iestājas pēc par to, lai pēst pakalpojumi arī tiktu saglabāt lauku teritorijās. lai arī tur būtu citu pakalpojumu, pensiju, izmaksāšana un tam līdzīgi, kas nav, jā, tik finansiāli izdevīgi, bet kas ir ļoti svarīgs dzīves elements lauka teritorijā, runājot arī par universālo pakalpojumu sniedzēju racionalizāciju, tad jāteic, ka tas samazinājis ir nodarbinātību šajā nozarē ļoti arī ātri pātrinājis uh, sliktāks darba vietu izveidi, zemāks algas. Tur uh, ir arī dažādas uh, zemu izmaksu konkurenti, kas samazina pakalpojumu kvalitāti. Uh, Jūs tam pieskārāties, bet, manuprāt, tas pietiekam nav attīstīts. Manuprāt, globāli un vispār tas ietekmē ļoti slikti arī USP, piemēram, darbinieks USP modelis arī ir apdraudēts, jo, nu, tur tiek izmantot pagaida aģentūra darbi, pašnodarbinātie un tam līdzīgas. Nezinu, vai šajā kontekstā, tāpat kā citi kolēģi to teica, ir. Ne, uh, Mums ir nepieciešams aizstāvēt jau visu šo nozari. Lielāka liberalizācija var tikai pasliktināt šo situāciju. No vienas puses, ja jūs identificējat nepieciešamību arī pārskatīt direktīvu un jāņem vērā sociālo ieteikumu, bet īsti tomēr uh, neattīstāt šo punktu, nu tad jautājums, ko jūs ieteiktu, lai mm, papildus elastība nacionālā līmenī situācija nepasliktinātu. Uh, lai būtu vienoti noteikumi Eiropas Savienībām, netik tie pasliktināt. Nu, lūk, tas man arī interesē, tas pats, kas, t, ko jūs teicāt arī par uh, ekoloģisko ietekmi. Arī tie punkti bija ļoti labi. Paldies! Un pēdējais, kurš vēlas uh, izteikties Garsie Muņus kundz, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Uh, Es pateicos arī par prezentāciju, es apsveicu par paveikto pētījumu, īpaši priecājos par to, ka pētījumā esat ņēmuši vērā sociālo ietekmi, ko rada politikas, kā arī kāda varētu būt nozars ilgspējamība un arī nepieciešama elastība, kas tur ir vajadzīga. Uh, Nu, šai nozarē ir jāņem vērā lietotāja interesi, īpaši mazāk aizsargāto tie, kas dzīvo lauku teritorijās un vecā gada gājuma cilvēki intereses arī mūsu pasta pakalpoja mazajos ciemos, esmu pati no maza ciemata, tiem ir milzīgi ietekme mūsu teritoriju attīstībā. Tam ir liela sociālā ietekme, īpaši jau arī mazāk apdzīvotākās vietās Eiropas Savienībā. Pasta pakalpoja ne tikai mm, piegādā vēstules, bet ļauj cilvēkiem arī, piemēram, iegādāties transporta biļetes, dažādas preces. Arī tas ļauj nosūtīt medikamentus uz lauku teritorijām cilvēkiem, kam tie ir nepieciešami. Ir jārau, kā mēs varētu tiešām vēl vairāk izcelt un atbalstīt šos pastu pakalpojumus. Tiesniedz ārkārtīgi daudz. Uh, tad arī ietekmi uz vīdi tas ir jāņem vērā. Par to daudz runājam šajā komitejā, arī par, pāke, par, par dažādu paciņu piegādi un kāda ietekme ir visam šiem autotransportam, kas tur ir iesaistīts, un tas palielina, protams, ietekmi uz vidi. Uh, Mēs visi esam iesaistīti arī vidas pārejas procesā, un tas ir noteikti jādara arī šīs nozeres uzņēmumiem un jāiet uh, visiem ilgspējīgas mobilitātes virzienā. Paldies! Paldies, Garsijā Muņas kundze! Nu, tagad vārds jums atbildēt uz visiem jautājumiem, ko uzdeva uh, komitejas deputāti. Kurš no jums izteiksies pirmais? Fabrikas kungs, jāpaldies. Paldies par ļoti daudziem jautājumiem. Mēģināšu apkopot, rast kādus kopsaucējus dažādos jautājumos. Ir ļoti skaidrs satraukums pār vispārējo um, sabiedrības interešu pakalpojumu nodrošinājumu un potenciālā konkurence, kā tam varētu būt ietekmu šiem pakalpojumiem ir rīki, kas var palīdzēt novērst negatīvu ietekmi uh, vispār ekonomiskās intereses pakalpojumiem. Tā ir arī iespēja no otras puses uzlabot tīkla darbību, jo tā jau ir galvenā problēma pasta pakalpojumu sniedzējiem. Vienība izmaksas pieaug, šis pakalpojums kļūst aizvien dārgāk, kamēr uh, cenas e, nevar attīstīties tikpat ātri kā pakalpoja maiņa, tas nebūtu vienkārši cilvēkiem vairs pieejami. Tad ir arī vēl jautājums par to, ka digitālā komunikācija pieauga, operatori nemaz nevar tā brīvi palielināt cenas, un tas ir tiešām liels izaicinājums pārsta operatoriem. Tālāk ir arī vēl jautājums par to, vai nepieciešama vairāk regulējuma vai mazāk regulējuma, vai vispār atcelt kāds noteikums šajā nozerē. Un te, jā, tas ir saistīts ar politiku mērķiem. Tad kāds ir mērķis, lai vispār, kāds ir mērķis regulējumam kā tādam no ekonomiskā viedokļa? Jautājums ir sarežģīts. Taču mēs varam skatīties, kā eh, te darbojas pats tirgus. Skatot, eh, kas notiek lauka teritorijās, mēs redzam, ka tur gadrīz vispār nav konkurences vēstuļu piegādes pakalpojumiem. Pat ja uzņēmumi var brīvi iesaistīties šai tirgū un sniegt eh, tādu pakalpojumu, taču apmērs nav tik liels, nav pietiekams, lai tas būtu rentabli lauka teritorijās. Tā ir indikācija par to, ka kā tur tirgus nedarbojas adekvāti. Nēsam to analizējuši padziļināt, bet redzam, ka ir šāda indikācija. Tālāk vēl ir arī jautājums par regulējumu kas ir pieņemts kādu laiku atpakaļ, vēl pirms digitalizācijas laikmeta. Ir jāskat, vai šis regulējums vispār joprojām ir aktuāls. Kā es jau to minēju arī prezentācijā, tad mēs iesakām vēlreiz domāt par to, kādas ir tirgus problēmas un kādas ir intervences, lai to mazinātu. Un tālāk par sociālajiem apstākļiem un sociālo situāciju. Jā, tas raisa bažas, tas ir satraucoši. Arī pirms Ziemassvētkiem un arī dažas nedēļas pēc Ziemassvētkiem daudzās valstīs bija bažas un streiki Somijā, piemēram, nu joprojām notiek pasta streiks, un tā rezultātā pat mainījās ministri Jā, sociālā ietekme ir liela. Un situācija, jā, pasliktinās. Vēl viens svarīgs faktors ir godīgi spēles noteikumi. Tad viens no iemesliem, kādēļ rodas šādi jauni darba apstākļi, ir tie, ka operatoriem ir jāievēro dažādi noteikumi, uh, Tas var radīt arī šo konkurences uh, negatīvo uzvedību. Tas ir jāpēta. Varbūt var izmantot kādas licences, nolīg, līgumus, lai nodrošinātu minimālos standārtus un noteikti to var apsvērt. Paldies, jā, esam uh, 20 minūtes ātrāk pabeiguši, tāpēc uh, būs neliels pārtraukums. Sāksim desmitos, atsāksim desmitos ar Horvātijas prezidentūru, viņu prioritātēm. Runāsim ar diviem ministriem. Turpināsim desmitos. Paldies! So, ladies and gentlemen, please take your seats. Godātie deputāti, dāmas un kungi, lūdzu, eh, ieņemiet vietas, mēs atsāksim sanāksmi. Es gribētu tagad sākt mūsu sanāksmes otro daļu un sveicu pie mums padomas prezidentūras pārstāvjus no Horvātijas. Džozefs Vilevers no jūras lietu transporta un infrastruktūras ministrijas, un otrs pārstāvis ir turisma ministrijas pārstāvis Matušiča kungs. Kā jūs zināt, plenāru sanāksmē pagājušajā nedēļā Horvātija prezentēja savas uh, priori prioritātes, un šodien mēs varam diskutēt par tām prioritātēm, kas attiecās uz transportu un turismu. Ļoti priecājos, ka Horvātija ir apņēmusies turpināt Uh, attīstīt vienoto transporta telpu, nozīmīgas jūrlietu, jūras lietu projektus kuģniecībā, un sevišķi priecājos, ka arī turisms ir viena no Horvātijas prioritātēm, kas tas kļūst ar vien, ieņem ar vien lielāku vietu mūsu darba programmā. Un mēs apspriežam šos jautājumus regulāri Eiropas līmenī. Tagad došu vārdu diviem ministriem, katram būs iespēja runāt desmit minūtes, tad mums būs uh, koordinātoru uzstāšanās, tad uh, būs pārstāvju atbildes un tad došu vārdu deputātiem. Tagad došu vārdu Vilavera kungam vispirms lūdzu. Paldies, priekšādātāja, labrīt! Godātais vicepriekšādātāja kungs, godātie um, deputāti, es labprāt iepazīstināšu jūs ar transporta sektora prioritātēm mūsu prezidentūras laikā. Es esmu uh, valsts sekretārs vai ministrs transporta sektorā un prezentēšu jums uh, mūsu prioritātes, pāriešu horvāt, uz horvātu valodu. Kao što vam je i poznato, Hrvatsko predsjedništvo dolazi u vrijeme velikih izazova za Uniju na početku novog institucionalnog i Horvātija uzņemas šo prezidentūru lielā tādā lielu uzdevumu laikā. Un viena no mūsu prioritātēm, protams, ir Eiropas projekts, kas attīstās, eh, kam ir iespējas, kam ir attīstīta sociālā sfēra un Eiropa, kas kurā attīstās arī transporta un turisma sistēmas. Un mūsu nolūks ir stiprināt, um, veicināt tīklošanos arī transporta jomā Eiropā. Viena no mūsu prioritātēm ir Trans-Eiropas transporta tīkla attīstīšana un pilnīgošana un arī kuģniecības sektora tālāka attīstīšana. Es pievērsīšos arī intermodālajiem transporta veidiem. Viedie TNT un attiecīgais regulējums arī ir viena no mūsu prioritātēm. Tas ļaus vienkāršot TNT uh, laišanu darbā vai realizēšanu. Uh, un mēs esam gatavi uzsākt pēc iespējas drīzāk pārunas ar parlamentu šajā sektorā, jo projām notiek trialogs par attiecīgajiem jautājumiem. To je dosje koji je od vrlo velike važnosti za hrvatsko predsjedanje zbog njegove direktne veze. Vēl citas prioritātes mūsu prezidentūrā saistās ar daudzgadu finanšu schēmu, un šeit mums ir bijus, bijušas pārunas ar ITRE komiteju, bet runājot par TNT, mums ir jāstrādā ar plānu kas būs paredzēts gadiem no 2021. līdz 2027. Arī digitālais sektors būs ļoti nozīmīgs, lai veidot sinerģijas efektus un ļautu uh, iekšējiem tirgum darboties efektīvāk. Rumānijas prezidentūrā 19. gada februārī tika, panā, tika panākta vienošanās par daudzgadu finanšu schēmu un tiklīdz uh, pārunas būs noslēgtas, tā šo uh, jautājumu, šo dosie varēs slēgt. Horvātijas prezidentūra ir gatava turpināt darbu TNT un daudzgadu finanšu schēmas kontekstā un Mums būs jāņem vērā arī ieceras, kas ir darba programmā Eiropas komisijai saistībā ar zaļo kursu un dokuments par dzelzceļa pasažieru um, tiesībām arī ir viena no mūsu prioritātēm. Mēs gribam, lai dzelzceļa izmantotāji būtu apmierināti, lai šī transporta joma turpinātu attīstīties, jo tas nāk par labu videi. Padome ir izstrādājusi vispārējo pieeju, iepazīstināja ar to pagājušā gada decembrī, un mēs esam gatavi sākt pārunas ar parlamentu. Uh, pirmā trialoga sanāksme ir noteikta 28. janvārī. Runājot par sociālā, uh, sociālo tirgus dimensiju, tad šeit uh, Korepers ir apstiprinājis, ka mēs varam gaidīt drīzumā uh, lēmumus, kas mums ir nepieciešami, un trīs dosie tiks pabeigti šī gada pavasarī. Padome nav spējusi vienoties par nostāju attiecībā uz eiro vinieti, un mēs šobrīd turpinām strādāt pārunu jomā runājot par, par nomājamām mašīnām vai automobīļiem, šeit padomu joprojām izstrādā savu pieeju. Vēl te klāt piedar arī priekšlikumi par pasākumiem tirgū, kas nozīmē uh, informācijas tiesību vai informācijas pieejamības noteikumus, kas ir jāuzlabo. Un arī šeit pārunas uh, turpināsies janvārī. Runājot par aviāciju, par uh, transportu, par aviācijas pasažieru tiesībām, tad arī šeit padome turpina darboties Somijas prezidentūras laikā tik, notika vairāki pasākumi, un mēs turpināsim Horvātijas prezidentūras laikā šo jautājumu apspriest. Apņemsim vērā arī pētījumu, kurā varam iepazīties ar pašreizējo situāciju avio pasažieru jomā. Mēs redzam, ka šī joma ir visai problemātiska. Uh, un ceram, ka mūsu prezidentūras laikā tomēr varēsim pieņemt vispārējo nostāju. Runājot par uh, Skype plus divi projektu, tad šobrīd priekšnosacījumi un apstākļi ir mainījušies. To tas ir saistīts ar mm, ekonomikas cikliskumu vai norisēm ekonomikā. Un 2018. gadā padome uzdeva ministriem tikt skaidrībā ar to, kādas korekcijas vai kādi grozījumi būtu vajadzīgi esošajai likumdošanai un kādi varētu būt Uh, priekšlikumi attiecībā uz izmešu samazināšanu uh, aviācijā. Mēs turpināsim arī mūsu prezidentūrā strādāt ar šo jautājumu un ceram, ka panāksim progresu. Aviotransporta darba grupa turpina intensīvi strādāt bet šobrīd vēl nav izstrādāts darba grafiks vai kalendārs, bet ceram, ka varēsim arī veikt nepieciešamos grozījumus atbilstoši priekšlikumiem. Aviotransporta samits notiks martā Dubrovnikos. Dibrov un ceram, ka tam būs labi rezultāti. Grasamies arī noslēgt savstarpējos līgumus ar trešajām valstīm sadarbībā, um, aviotransporta sadarbībā. Un tagad par kuģniecību, jūras transportu. Šeit ministrija ir sagatavojusi paziņojumu par vides aizsardzību un digitalizācijas jautājumiem un konkurentspējas uzlabošanu kuģniecības sektorā. Dalība valstis ir aicinātas paust savu viedokli par kuģniecības nākotni, ņemot vērā arī jauno sasaukumu un likumdošanas uh, periodu. Līdz martam mums notiks vairākas sanāksmes, un tad būs martā neformālā padome sanāksme, kurā iesaistīsim dažādas iesaistītās puses, ministrija organizēs debates, un mums būs arī paziņojums, kas cerams tiks iekļauts padomes um, secinājumos jūnijā. Tāpat ceram, ka līdz 50. gadam mums, mums izdosies īstenot pasākums, kas ļaus samazināt skaitīgos izmešus atmosfērā par 50%. Trīspadsmitā un piecpadsmitajā maijā notiks pasākums sadarbībā ar Eiropas komisiju. Kuģniecības sektorā lai nodrošinātu ilgtspējību un konkurētspēju, mēs organizēsim neformālo ministru padomi, kurā aicināsim piedalīties jūrlietu ministrus. Tas notiks 11. maijā. Notiks arī konference, kurā iesaistīsies uh, dažādas, dažādi partneri un e, dalībnieki, kas pārstāvēs dažādas iesaistītās puses. Bet 29. un 30. martā notiks um, jūras transporta samits Dubrovnikos. Es ar labprāt uzk uzklausīšu jūsu jautājumus un mūsu prezidentūras laikā mums nebūs viegli, mums būs daudz uzdevumu, problemātisku jautājumu, bet ceram, ka mums izdosies, izmantojot dialogu un diskusijas, rast labus risinājumus. Es paļaujos uz to, ka mūsu prezidentūra būs sekmīga. Paldies, Bilavera kungs! Jūsu darba programma apliecina, ka jūs strādāsiet ļoti aktīvi. Tagad došu vārdu Matušiča kungam par turisma sektoru. Paldies, priekšēdētāji, godātie kolēģi, godātie deputāti. Esmu priecīgs šodien Uh, apspriest ar jums turisma prioritātes Horvātijas prezidentūras laikā. Horvātija ir sagatavojusi detalizētu sešu mēnešu darba programmu, tai ir četri pīlāri. Eiropa, kas attīstās, Eiropa, kas savieno un iestekmīga Eiropa. Uh, Un turisms ir sektors, kam ir raksturīga tāda horizontāla, horizontāls izpausmes. Turisms lielā mērā uh, veic, var veicināt ekonomikas attīstību. Turisms vieno cilvēks, un turisms ir lielā mērā atkarīgs no drošības. Uh, un turisms ir nozīmīgs ekonomiskais faktors. Tas sniedz gandrīz 10% no Eiropas I, uh, EKP, un ku startautiskais turisms tie ir 6% no vienas eksporta nozares un vairāk nekā 20% uh, pakalpojumu tirzniecībā. Bet turismam ir arī liela nozīme kulturālā mantojuma saglabāšanā, un turisms ir saistīts arī ar vides jautājumiem. Tas attiecās vienādā mērā uz visām dalību valstīm. Horvātijas uh, uh prezidentūrā mēs vairāk koncentrēsimies uz tādu ekoloģiska, ilgtspējīga, konkurētspējīgas turisma nozares jautājumiem un viens no jautājumiem, kas mūs ļoti interesē, ir sinerģijas efekts starp turisma sektoru un vietējiem iedzīvotājiem. Un mēs izmantosim integra mēs uzskatām, ka turisms ir integrējoša nozare, turisms ir uh, nozare, kas uh, ir cieši saistīts ar Eiropas projektu kā tādu, un ir jāiesaist vairāk arī mazie un vidējie uzņēmumi un mikro uzņēmēji, kas arī līdz ar to var sniegt um, savu ieguldījumu reģionu attīstībā. Turisms ir tāds uh, izturīgs sektors, kas uh, tajā izmaiņas nenotiek ļoti ātri. Uh, kom, turismas var sniegt labu ieguldījumu vietējo mazo pašvaldību attīstībā, reģionu attīstībā. Horvātija piedāvās uh, izstrādāt pasākumus uh, Eiropas zīmolu attīstīšanai un popularizēšanai. Uh, un mūsu nolūks ir strādāt ar augstas kvalitātes turismu piedāvājumu Eiropā. Turisma pieprasījums aug, bet jāņem vērā arī vides aizsardzības jautājumi, migrācijas ietekme un globālais turisma tirgus liecina, ka turisms kā tāds, ja tas ir drošs un ilgspējīgs un kvalitatīvs, ir nozara ar ļoti labām attīstības izredzēm. Tāpat uh, ilgspējīgs un uh, kvalitatīvs turisms veicina integrāciju un kohēziju sabiedrībā. Uh, Godātais priekšsēdētāji, godātie deputāti, runājot par turisma attīstību, ir nepieciešams, lai attīstās ekonomika un arī attieksmē pret vidi ir jābūt atbildīgai un ilgtspējīgai. Uh, Mēs ejam klimata neitrālas sabiedrības virzienā, un turismam arī šeit ir savs vārds sakāms. Es ļoti priecājos, ka varu viesoties Eiropas parlamentā 2000. 12. gada līdz 13. gadam es biju deputāts un 2011. gada Es strādāju ļoti aktīvi Horvātijas eh, pirms pievienošanās sarunās, pirms tā pievienojās Eiropas Savienībai. Ļoti priecājos atkal būt šeit, labprāt atbildēsim uz jūsu jautājumiem. Mr. Matušič, uh, eh, for... Paldies Matušič kungam. Ļoti priecājamies, eh, ka esat šeit abus divus. Sāksim ar koordinātoru uzstāšanos Marinesku kungs tautas partija lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs. Paldies, kunga, par jūsu prezentācijām. Runājot par transportu, redzu, ka jūs esat ļoti intensīvu programmu sastrāda, sastādījuši un lai veicas izpildīt visas šīs darbības, ko esat ietvēruši programmā. Nu, nav vienkārši šie jautājumi. Runājot par TNT un viedo sistēmu, tautas partija atti, atbalsto arī Keikungs ir referents, lai noslēgtu arī šo uh, fond, uh, failu, bet neatbalstam īsti uh, padoms pozīciju. Aptvērums ļoti nozīmīgs jautājums. Nu, lūdzu, mēģiniet izdariet kaut ko. Tas nāks. Uh, par labu, lai izpildītu mūsu vēlmi pabeigt koridoru izbūvi. Par CEF. Piedāvāju jums varbūt tikties, esmu uh, referents, lai mēģinātu uh, atrisināt uh, divus no trim atvērtajiem jautājumiem. Par naudas sadalījumu no kohēzijas poli, fondiem un trešiem valstīm. Runājot par budžetu nu, un arī to, kad būs lēmums par budžetu. Neesiet pārāk optimistiski par PEK. Jautājums atgriezīsies parlamentā, protams, ka arī šodien vēl balsosim, bet runāsim arī vēl par grozījumiem. Tad, tad nu, vēl vairāk, kas būs darāms parlamentā. Tagad par pasažieru tiesībām. Zinu, ka strādājat pie dzelzceļa jautājumiem, bet uh, piedāvāju atvērt diskusiju par uh, aviācijas uh, pasažieru tiesībām. Jautājums ir bloķēts, nav nekāda iemesla tam. Un uh, tas ir sarežģīts jautājums, jā, tā tas ir. Bet ir jānonāk pie secinājumiem. Un varbūt jautājums, kas uh, nav vēl uh, jautājumā, ir. Uh, Koridoru jautājums. Nākamais jautājums. SES. Varbūt, ka varētu paskaidrot detalizēt, ko jūs vēlaties darāt ar šo jautājumu kopumu un par turismu runājot. Jūs strādājat arī pie DFS. Varbūt, ka varat pārliecināt dalību valstis, lai uh, atsevišķu budžeta rubriku atvērtu DFS turismu jomā un parlamentu skatījumā tas būtu ļoti veiksmīgs risinājums. Paldies! Paldies Marinesko kungam! Danielsen kungs, sociāldemokrāti. Paldies un paldies arī abiem ministriem par to, ka esat šeit un prezentējat prioritātes nākamajiem sešiem mēnešiem. Esmu ļoti gandarīts uh, par jūsu ambicijām transporta sektorā un ceru, ka varēsiet lielāko daļu līdz vasarai izpildīt. Protams, ka parlamentā mēs tāpat arī jūsu vēlmi atbalstam TNT. Jautājumos tas būs arī ļoti nozīmīgs pārveidojot transporta sektoru, lai varētu mūsu klimata mērķus sasniegt. Par intermodālo transportu, nu, lai pievērsties tam, ko jūs teicāt, es un sociāldemokrāti domā, ka tā ir komisijas kļūda atsaukt uh, direktīvu par kombinētajiem transporta veidiem. Mēs uh, esam gandrīz, ja jūs sāksiet trilogu ar mums un, um, ja jūs varētu komisiju aicināt kaut kādā veidā pārdomāt, uh, Es arī mēģināšu, tad mēs būtu ļoti gandarīti no parlamenta puses vest sarunas ar jums un noslēgt pirms vasaras. Domāju, ka nav nekādas jēgas vēl gaidīt vairāk nekā divus gadus uz ambiciozu priekšlikumu. Mēs būsim ambiciozi parlamenta priekšlikumos. Lai būtu kaut kas, kas darbojas vēl pirms vasaras. Tāpat esmu gandrīz, ka jūs uh, kā prioritāti skatīsieties uh, uz jautājumu par pasažieru tiesībām dzelzceļa sektorā. Un arī ļoti strikti nozīmīgi ir nepieciešama, it īpaši, ja gribam, lai pasažieri izvēlētos drīzāk dzelzceļu nekā citus ceļošanas veidus. Tagad par aviācijas jautājumiem. Saprotu, ka tā būs jūsu prioritāte, lai atkal sākt strādāt ar atsevišķiem jautājumiem un failiem, kas ir bijuši gadiem nekustināti. Un, e, protams, ka parlaments to atbalstīs, bet arī specifiski sociāldemokrāti, jo aviācija ir sektors, kurā mēs politiski esam atpalikuši ar likumdošanu. Bet jūs teicāt, ka, nu, no Varbūt, ka tas ir tā kā jautājums zudis tulkojumā, bet, nu, varbūt, ka jūs varētu paskaidrot, nu, kā jūs mēģināsiet atvērt atkal sarunas šajā jautājumā un cik ilgas būtu, nu, teiksim, jūsu prezidentūras laikā plānotās sarunas par aviāciju. Es um, tiešām priecājos par iespējamo veiksmīgo sadarbību ar jums nākamo sešu gadu lēdā. Beidzot piekrītu Marinesko kungam par turismu, ja mēs varētu beidzot paaugstināt līdzekļus turismam, tad šī komiteja tiešām arī uh, to atbalstītu. Un man liekas, ka arī viss parlaments parunēs. Tagad uh, Reņū uh, Nahteres koncepts. Ļoti priecājos, ka jūsu prezidentūra tik aktīvi sāks 2020. gadā un sāk strādāt ar dažādiem jautājumiem, piemēram, TNT, pasažieru tiesības un citi. Tas ir labi bet nu, atkal sākas gads un nav uh, Single European Sky risinājuma, un man kolēģi jau norādīja uz aviācijas jomu. Un it īpaši Single European Sky ir tik ļoti nozīmīgs jautājums, un tas varētu novest pie, nu, piemēram, mazāk kavējumiem, mazāk lidmašīnu novadīšanas uz citām lidostām un citu. Un arī 10% CO2 izmešu samazinājums. Tātad šis jautājums atgriezās mūsu darba kārtībā pagājušā gada decembrī pieņemot lēmumus par eh, regulējumu, un eh, varbūt, ka, varbūt kaut kas vēl specifiskāks no jūsu puses būtu iespējams, kā jūs turpināsiet darbu un eh, kā pēc iespējas ātrāk varētu rast risinājumus šajos jautājumos. Paldies! Paldies zaļajiem, kafa kungs! vai varu turpināt par uh, Single European Sky. Mēs gribētu uh, visi redzēt lidojuma uh, maršrutus, kas būtu tiešāki, un uh, ar to ir saistītas arī mazākas izmaksas. Bet, ja būs vienkāršāk lidot, tad varbūt vēl vairāk uh, cilvēki lidos un uh, ievērojot CO2 izmešas un domājot par mērķiem, ko nospraudām. Uh, Eiropas zaļajā kursā, kādus centienus jūs īstenosiet, lai nodrošinātu to, ka nav pieauguma izmešu jomā, aviācijā, ja šādas risinājums Single European Sky ietvaros ir sasniegts. Tagad kampa minusīkungs. Paldies! Takes the floor. Mr. Ross. EKR vārdā Roskungs. Nu jā, paldies priekšsēdē. Divas jautājumas es gribu uh, uzdot. Ja mēs paraugamies uz uh, uh, īsiem pārlidojumiem un to samazināšanu Eiropā, un starptautisko pārvietojumu iespēju iespēju dzelzceļā, tad izmaksas ir jāsamaksā. Iespējams arī, ka dažādās sistēmas būs saskaņotas. Tāpat arī saskaņots braucošās rītošās daļas iepirkuma jautājums. Un vēl gribu norādīt uz um, nākošo jautājumu. Piekrasts kuģošana un uh, iekšzemes ūdeņu kuģošanas. Šeit mēs runājam par uh, maziem uzņēmumiem, ģimenes uzņēmumiem, kas tiešām ļoti augstas investīcijas veids un ir nepieciešams tās arī amortizēt. Un jo vidē draudzīgāk, jo labāk, taču ģimenēm un šiem uzņēmiem ir vajadzīgs pietiekam daudz laika, lai tas risinājums paliktu arī vēl uh, ekonomiski iespējams. Nu, vismaz tas ir tas, ko es gribēju teikt. Uh, arī komisijai. Tagad nākamā runātāja Goe uh, Kontūras kundze. Paldies, uh, priekšsādātājs. Uh, priekšsēdētāja kungs, uh, paldies Matusiču kungam. Un uh, jāsaka, ka Horvātijas prioritātu, prioritāšu uh, skaidrojums uh, liekas ļoti intensīvs. Uh, pēc uh, zaļā kursa uh, pieņemšanas komisijā ilgspējīga uh, attīstība gan gaisa satiksmes jomā, gan arī jūras satiksmes jomā ir nozīmīga. Mūs saist arī Parīzes vienošanās vērtības un gribētu runāt par Horvātijas mērķiem. Horvātija tāpat arī kā Grieķija, tā ir daudz salu. Līdz ar to ir nozīmīgi arī, lai salu uh, intereses tiktu uh, ievērots it īpaši satiksmes politikā, un tas ir ļoti nozīmīgi. Šeit mēs runājam par uh, salu uh, iedzīvotāju interesēm, jo satiksmes izmaksas ir ļoti nozīmīgi. Nu, piemēram, uh, pārtiks produktu un ūdens apgādē. Klimata pārmaiņu rezultātā situācija varētu vēl pasliktināties. Uh, tam ir jādod risināts, un tāpat arī demogrāfiskie jautājumi ir ļoti nozīmīgi un kļūst eksistenciāli. Vai jūs īpaši ievērosiet salu iedzīvotāju intereses un uh, strādāsiet pie tā jūsu prezidentūras laikā? Gribu īpaši teikt paldies Matusiča kungam. Redzu, ka jūs īpaši rūpēties par turismu jomu Tas ir katalizātora faktors ekonomiskai attīstībai daudzos reģionos un tāpat arī palīdz reģionam, kurā citādi nav ekonomisko iespēju. Šeit varētu rasties darba vietas un būtu iespēja arī ekonomikai dot tādu spēcīgu impulsu attīstībai. Turisms ir 10% no uh, ekonomikas uh, grozījuma apjoma un uh, ir ļoti nozīmīgs. Tāpat kā kolēģi gribu teikt pāris vārdus arī par budžetu. Eiropas parlaments ir prasījis 300 uh, miljonus uh, finansējumi uh, šajā jomā un ir nozīmīgi, lai padome atzītu to kā pamatotu. Un vēl rezolūcija par Tomas Kuk jautājumu parlamentam, tas ir nozīmīgi. Uh, un vajadzētu izstrādāt Eiropas mehānismu krīzes pārvarēšanai turismu jomā, jo ne visi ir sapratuši šī jautājuma nozīmīgumu. Šo mehānismu vajadzētu izmantot, lai atbalstītu dalību valstis, kuras skar, nu, piemēram, klimata fenomeni un citi. Tāpat arī drošības jautājumi turismu jomā un ilgtspējīgums tie visi ir izaicinājumi un tam arī jābūt jūsu prezidentūras jautājumu lokā. Mums tas viss ir jāpārbauda un skaidri jāpasaka, ka nākamo sešu mēnešu laikā ir nepieciešama plaša attīstība. Paldies! Un tagad pirmais atbilžu rauns, kas vēlas lūdzu, pirmais runātājs. Lūdzu. Evo, mogu ja prvi, zahvaljujem se na zaista Eiropas komisijai. Decembra sanāksmē, decembra padomē mēs redzējām, kādas ir atšķirības starp dažādām valstīm un to nostājām. Tāpēc, prezentējot mūsu prioritātes Eiropas komisijai, mēs arī lūdzām pārskatīt vairākas regulas. Komisijas priekšlikums ir um, jau novecojis. Tas pieņēmis 13. gadā. Zinām, kā gaisa transports ir mainījies, tehnoloģijas nepārtraukt attīstās. Mēs arī zinām, cik lieli ir sastrēgumi, un tas rada milzīgas CO2 emisijas, izmešus. Mēs ļoti labi apzināmies šīs visas problēmas. Esam ļoti priecīgi arī par zaļo kursu, ar ko piedāvā mums komisija, jo mm, zaļā kursa ietekmē ir jābūt arī transporta jomā, sauszemes transporta, dzelzceļa transporta jomā un arī gaisa transporta jomā. Tad mēs um, te sagaidām ka sauszemes transports lielā mērā uh, pāries dzelzceļa transportu. Visi šie pārdā, pārvedājumi notiks ar dzelzceļu par vienoto gaisa telpu. Arī te ir signāli no komisijas, un uh, Kad nu tas būs iespējams, tad uzsāksim sarunas par šo dalību valstīm. Nešaubos, ka progress būs iespējams, jo nu tagad ir jāvirzās uz priekšu. Progress absolūti nepieciešams šai jomā. Par citiem jautājumiem, kurus deva kolēģi. Jā, mēs apsa, ļoti labi saprotam, par ko jūs runājat, par šo Brenners uh, koridoru. Ir ekonomiskie apsvērumi. problēmas, ar ko saskars vietējie iedzīvotāji. Tas nedaudz iziet no mūsu kompetenču lauka, bet varam teikt, ka uh, kā dalību valstī mums arī nācies saskarties ar vairākiem izaicinājumiem sadarbībā ar kaimiņiem. Vienmēr esam šeit mēģinājuši rast kopīgu kompromisu risinājumu vai kādu vienošanos. Uh, runāja tieši par Eiropas naudu, Eiropas fondiem, tie ir jāizmanto pēc iespējas viedajāk un liederīgāk. Un labi, kaimiņa attiecību vārdā ir jāspēj atrast kāds risinājums. Ja mēs, protams, varam palīdzēt, tas esam gatavi to darīt. Nu, noteikti varam dalīties savā pieredzē, Roskungs. Jūs runājat par zaļo kursu. Mēs zinām, kādas ir problēmas ar šo visu klimata izmaiņas. E, Realtātam ir, tam ir ietekmi uz visiem cilvēkiem, arī Eiropas Savienības tieši skar arī Horvātijā. Mēs e, piedzīvojam ūdeņ, līme, ūdens līmeņu palielināšana vasarā, milzīgs sausums, ugunsgrēki un tā tālāk tā projām. Austrālijā um, uh, ugunsgrēki ir ārkārtīgi ievērojami un arī sniegsāgi milzīgi ir Kanādā, piemēram. Jāatrod risinājumi Eiropas Savienībai ir jābūt tai, kas uh, ir dinamiska meklē risinājumu ne tikai Eiropas līmenī, bet pasaules līmenī un sniegt savu devumu kopīgai rīcībai, šādi, lai būtu izmaiņas, un pēc iespējas ātrāk, jo laika mums nav. Tāpēc arī ļoti priecājos par zaļo kursu, par šo komisijas priekšlikumu. Es varbūt neteikšu, ka uh, ka šī priekšlikuma centrālais jautājums attiecas uz transportiem, bet tomēr transporta nozarē ir viena no lielākajām lomām šeit spēlējama. Apzināmies visu šo izmešu problēmu, um, kas uh, rodas no transporta, visveida transporta. Tāpēc, nu, jādara arī viss, lai lielākā daļa kravas tiktu pārvedāts nevis pa sauzem, bet pa dzelzceļu vai pa ūdeņiem. Tāpēc atbalstīsim investīcijas tieši šajos divos transporta veidos, proti iekšējos ūdens ceļos un uh, dzelzceļa ceļos. Uh, tālāk runājot par uh, iekšdedzes motoru transporta līdzekļiem, alternatīvās degvielas motoriem arī, jo mēs pie tā strādāsim par jūras transportu. Esam paredzējuši organizēt neformālu ministru padomi Horvātijā. Mēs vēlētos, lai par uh, jūru atbildīgie ministri varētu parakstīt deklarāciju, kas kļūs par padomas secinājumiem, tur sniegsim vadlīnijas, lai varētu turpināt attīstīt šo nozari Eiropā. Ne tikai, lai samazinātu oglekļa emisijas, bet arī, lai varētu palielināt konkurenci, konkurēt spēju arī pasaules līmenī. Un tad šajā deklarācijā arī būs saistības dekarbonizācijas, digitalizācijas jomā, investīcijas, inovācijās. Šis tiešām ir jautājums, kam veltīsim lielu daļu savu darbu. Cerams, ka deklarācija tiks pieņemta un parakstīta arī neformālajā padomē. Tālāk kundze no Grieķijas. Jūs runājāt uh, par nepieciešamību savstarpēji ciešāk sasaistīt salas. Uh, Horvātijā mums ir vairāk kā tūkstoši salu. Mēs ļoti labi apzināmies uh, tās problēmas, ar ko saskaras salu valstis. Jums ir jā, līdzīga pieredze. Uh, Tas ir arī salīdzināms ar to, kas ir Skandināvijā vai Spānijā, piemēram. Ja mēs gribam demogrāfiski veicināt attīstību šais salās, lai cilvēki palikt dzīvot salās, tad arī, protams, um, ir jāinvestē infrastruktūras, jāizmanto uh, es fondi šim mērķim Un īpaši jāaizsargā šī investīcija ļoti jo, uh, un, augstā pievienotā vērtība infrastruktūrām jābūt arī ilgtspējīgām. lai nodrošinātu, piemēram, arī kūģu motoru uzlādes punkti būtu šais salās un jebkur cita infrastruktūru, kas ir nepieciešama. Mēs strādājam pie tā saucamā viedo salu koncepta, kur mēs liekam akcentu uz atjaunējumiem enerģijas avotiem. Strādājam arī pie ilgspējiem pārtiks produktiem, ilgspējā transporta, apvienojot šos dažādos komponentus. Mm, nu, mums ļaus arī būt flagmiem šajā jomā un arī mazināt to, ka cilvēki pamet salas, mudināt vairāk jauniešus palīd, eh, palikt, strādāt, dzīvot šais salās, eh, nodarboties ar uzņēmēju darbību. Da. Još imamo uh, u području zračnog prometa, kažem, bilo je puno Tālāk, gaisa transporta jomā arī te bija daudz jautājumu. Vairāk no jums. Arī um, pauda lielu interesi par šo, varat nešaubīties, darīsim visu, lai progresētu. Somijas prezidentūras laikā, jā, tika pieņemts iniciatīvas. Arī pēc tam, kad nu, daudz jautājumu bija nonākuši strupceļā, bet, nu, Somijas prezidentūra pavirzīsies uz priekšu, un tas ir lieliski. Mēs gribētu, lai mēs balstītos uz esošajiem pētījumiem, komisijas pētījumiem par gaisa pasažieru tiesībām. Par to mēs runājam arī viedokļa apmaiņā ar dalību valstīm. Esmu uzņēmuši vai, sākuši vairāk šīs tikšanās kontakts un cerams, ka padomē panāksim kompromisu. Tas būtu lieliski. Mūsu mērķis ir panākt vispārējo vienošanos. Zinu, cik lielā mērā, piemēram, arī Nesku strādā pie šī jautājuma. Es ceru, ka mums izdosies nonākt līdz sev, sevs nospraustiem mērķiem. Paldies! Un tagad Matušič kungs par turismu. Paldies! Atbildēšu horvātiski. Pateicos Marinesku kungam. Mm. Kontura kundzei citiem par uzdotiem jautājumiem. Dažādos jautājumos ir tāds galvenais vadmatīvs, proti tas ir uh, nākamais daudzgadu finanšu plāns, kā arī Eiropas parlamenta priekšlikums par to, lai būtu īpaši līdzekļi, kas tiktu atvēlēti ilgtermiņa, uh, ilgtspējīgam tu, turismam. Komisija nav paredzējusi šādu priekšlikumu. Uh, bet ir. Um, tiek piedāvāts atbalstīt mazos vidējos uzņēmumus turisma nozerē, izmantojot vienotā tirgus programmu, un tāda ir pašlaik situācija. Mēs sagaidām 27. un 28. aprīlī Dubrovnika pilsētā uh, samitā arī par šo notika debatas. Tad uh, Latvijas turisma ministri. Nešau, nešaubos, ka viņi atbildēs uz mūsu ielūgumu ierasties šo samitu. Tad arī viņi atbildēs par to, kā labāk um, pozicionēties turisma jomā. Kontūra kundze, mēs esam jau daudz debatējuši dažādās instancēs. Paldies, Kontūras kundzei, par jūsu devumu. Uh, runājot par turismu, lai mēs varētu attīstīt īpaši lauku teritorijas, kas nav turismā tik ļoti attīstītas. Te ir bijuši daudz kopīgas iniciatīvas un arī nešaubos, ka nākotnē arī ministriem aprīļa beigās mēs piedāvāsim priekšlikumus, kas tad arī maijā transformēsies secinājumos. Turisms ļoti svarīgs ir tieši lauku reģionu attīstībai. Tas ļauj arī nodrošināt saikni ar lauksaimniecības nozari, ar piedāvājumu, kāds ir šajos reģionos. Uh, turismu piedāvājums te ļoti svarīgs. Tāpēc būtiski apzināties, cik lielā mērā turisms ir ļoti liels uzņēmēja darbības sektors. Te runāšu varbūt vairāk par Horvātiju. 20% IKP veido tieši turisma aktivitātes. Bet nu, visās valstīs turisms ir ļoti svarīgs ekonomiskā nozare. Uh, par mehānismiem, kas mums šeit būtu nepieciešami. Nu, skaidrs ir tas, jā, ka parlaments ir atzinis uh, izaicinājums uh, šai jomā. Nu, mums ir Tomas Kulka gadījums, jāpieņem mehānismi, lai adekvāti mēs varētu reaģēt līdzīgās situācijās. Uh, Vai te būtu runa par transporta nozari, par uh, dabas uh, katastrofām, klimata izmaiņām, kas negatīvi ietekmē transportu un tā tālāk, lai pēc iespējas ātrāk turismu nozari varētu atgūties. Tur ir ārkārtīgi daudz strādājošo, par kuriem mums ir jārūpējas. Horvātijas gadījumā turisms pārsvarā notiek salās. Uh, Tur tas ir attīstīts un arī tur ir jānodrošina labāks starp savienojumi, lai pēc iespējas ātrāk pas, uh, um, mūsu viesi var sasniegt salas, lai šīs salas būtu pievilcīgas turismam. Īpaši, lai varētu arī turpināt šo turismu piedāvājumu arī pēc uh, aktīvajām turismu zonām un arī reģionos, kur turisms nav tik pievilcīgs. Ļoti svarīgi arī mums, lai uh, vietējie iedzīvotāji būtu apmierināti turisma aktivitātēm, un te savu lomu spēlē ilgtspējīgais turisms, lai pēc iespējas uh, mm, veiksmīgāk mēs varētu pārdalīt turisma augļus un lai vietēji iedzīvotāji arī autonomi paši var lemt uh, par to, kā uh, turismu piedāvājums attīstās sadarbībā tieši ar uh, uzņēmumiem, bieži vien maziem vidējiem uzņēmumiem, lai varētu uzlabot dzīves apstākļus vietējā līmenī. Paldies jums visiem, īpaši kontūras kundzei, ir ļoti dārgs kolēģis un ceru, ka turpināsim. So, thank you very much. Paldies! Tā bija pirmā kārta, tagad otrā. Vispirms došu vārdu katram deputātam divas minūtes, katram, kas gribēs uzstāties vispirms delīkums. Paldies, priekšēdētāji! Paldies Horvātijas prezidentūrai par vizīti, paplašināšanās politika, protams, ir nozīmīga. Tai būs arī veltīts samits maijā, bet uh, bez šiem vispārējiem ārējās politikas jautājumiem, nu, kā jūs Rietumu Balkānu valstis, kādi, kādi, kāds viedoklis vai kāda nostāja valda tajās attiecībā uz viedo TNT un kā jūs skatāties uz transporta tādu apvienības, savienības veidošanu, kas ir komisijas projekts. Un vēl es nedomāju šeit tikai infrastruktūras problēmas šajās valstīs un arī manā valstī, bet par kravu pārvadājumiem un muitas procedūrām. Dažkārt ir šīs smago auto rindas ir kilometriem garas, un tas rada gan daudz skaitīgo izmešu, tas ir dārgi, un tas nozīmē arī, ka um, vadītājiem ir slikti darba apstākļi. Uh, kā jūs plānojat, vai jūs plānojat kaut ko darīt arī šajā jomā? Paldies, Delīkungs, Flego kungs un pēc tam Matelo Dagilār kundze. Paldies, priekšēdētāji. Vispirms gribētu Um, pateikties Horvātijas pārstāvjiem par to, ka šodien viņi ir šeit un novēlu sekmīgu prezidentūru Horvātijai turpmākajā pusgadā. Vilavara kungam man ir gan padoms, gan jautājums. Mēs daudz ko jau esam dzirdējuši par Connecting Europe, par savienošanas, pa savienošanu transporta jomā, vai jūs apzināties, kāda ir situācija transportā, sevišķi dzelzceļa jomā, cik atšķirīga ir situācija Rietuma Eiropas valstīs un Austruma Eiropā, piemēram, uh, Vīne, Brisele, nakts vilciens. Nu, tas jau šķiet tā kā lidojums kosmosā. Tas braucieni pa Austrumu Eiropu, varam aizbraukt uz Budapeštu, tas prasa ļoti daudz laika. Uh, kā tam ir vairāki iemesli, kāpēc šis transports ir tik lēns, kāpēc dzelzceļš ir tik lēns. Tāpat šajā transportā vēl daudz kas darāms, lai tas kļūtu tīrāks, tik ļoti nepiesārņotu vidi. Un vakar Mēs iepazināmies ar statistiku, proti Austrum Eiropā uz ceļiem iet bojā salīdzinoši daudz vairāk cilvēku. Mums ir jāpārskata arī transporta koridoru sistēma Eiropā. Lūdzu, esiet aktīvi, proaktīvi, nevis tikai reaģējiet. Uh, Tā kā jūs sacījāt, ka arī zaļais kurs ir jūsu uzmanības lokā, Horvātija nav īpaši progresīva atjaunojamo enerģiju ieviešanā. Kā mēs panāksim 3, šo 30% sadaļu ne, ne, ne īpaši diezgan īsā laikā? Uh, Matošiča kungs. Mēs jau pirms vairākiem mēnešiem runājām par to, ka ir reģioni vai vietas vai pilsētas, kas cieš no ļoti liela turistu pieplūduma. Un arī kolēģi no Londonas arī zinām, ka tie, kas strādā valsts pakalpojumu sniegšanas jomā. Sastopās ar problēmām sevišķi pilsētās, kas atrodas piekrastē. Un arī šo jautājumu mēs esam skatījuši saistībā ar DFS. Tu, Mrs. Eh, Montero de Aguilar. Matilo de Aguilar, lūdzu. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar. Paldies, priekšēdētāji. Es gribu teikt paldies abiem ministriem par viņu uh, apmeklējumu. Novēlu jums sekmes prezidentūras laikā. Uh, bet lai varētu īstenot apņemšanās šie jautājumi, kurus jūs pieminējāt, tas ir infrastruktūra, transports, konkrētu pasākumu izstrāde, es gribētu uzsvērt, ka tieši transporta jomā viena svarīga joma ir tas, kas notiek salās vai kas notiek ļoti, ļoti nomaļos reģionos un kā, ko, kas ir paredzēts zaļajā kursā. Ir reģioni, kas ir ļoti nomaļi un kam ir vajadzīga tāda īpaša pieeja un konkrēti pielāgoti pasākumi. Runājot par turismu, paldies par jūsu uzrunu un uh, jūsu ieceru izklāstu. Turismā sastopās vairākas nozares, un Pēdējo gadu laikā mēs šajā komitejā vairāk kārt par to esam runājuši, esam definējuši konkrētus mērķus par ilgtspējīgu tīr, turismu, bet, lai tas būtu iespējams, mums ir jābūt noteiktai kategorijai Eiropas Savienības budžetā. 300 miljoni eiro bija tā kā mūsu mūsu iedzere, bet par to vairs tā kā runas nav. Vai Horvātija gat, ir gatava tiešām iestāties par to, lai budžetā šī nauda tiktu atvēlēta? Somija to mums apsolīja, bet neko neizdarīja un nepanāca. Vai jūs varat apņemties to, ka struktūra fondos un budžetā mums būs konkrēta budžeta līnija. Arī vidas aizsardzības mērķi jāņem vērā un tieši mazie un vidējie uzņēmumi ir ļoti daudz pārstāvēti turisma jomā, un tas ir cieši saistīts ar transportu, arī ar jūras transportu, ar šiem lielajiem kruīza kuģiem. Uh, Un viss šie tēmas ir jāskata vienlaikus. Tad šī darba grupa turisms. Tai ir jā, pēdē, nākamo mēnešu laikā jāizstrādā konkrēti pasākumi. Un vadības grupai ir vispār ir jāstrādā pie tā, lai likumdošana virzītos uz priekšu jo šeit ir absolūti nepieciešams atvēlēt konkrētus līdzekļus, jo pirms vairākiem gadiem esam uh, iestājušies par to, ka ir vajadzīgs likums, lai turismu varētu attīstīt. Etuka kungs lūdzu, paldies. Um, Vispirms novēlu jums sekmes jūsu prezidentūras laikā. Varat rēķināties ar mūsu atbalstu progresīvai politikai. Runājot par aviāciju un vienošanos tajā jomā, jūsu uzruna bija gara, bet nevisai pārblīvēta ar informāciju. Vai jums ir stratēģija, kā ap, pārliecināt dalību valsts, kas šobrīd vēlas palēnināt šo procesu? Ņūtons Danna kungs, paldies! Paldies, ka esat šeit. Man ir jautājums par procedūru padomē. Mēs zinām, ka pastāv šī koncepcija ka mēs uh, noturām savas sanāksmes publiski un ar tām var, tās var uzklausīt, ar var iepazīties ar tām tīmekļa vietnēs, bet padomē nekā tāda nav. Un ja mēs gribam, un es kā brits esmu ļoti samaksājis lielu cenu par to, tad padomē tiek vienkārši uzrakstīts protokols, vai padomi nav paredzējusi sākt tikties eh, tādā publiskā, atklātā veidā, jo pašlaik situācija ir tāda, ka ir iespējams tādas nevienam nezināmas slepenas vienošanās. Vai jūs nedomājat, ka padomei vajadzētu tomēr kļūt atvērtākai pret sabiedrību. Kāpēc padome nevēlas tikties tā, lai visiem ir zināms, kas tur notiek? Paldies, Bilbao kundze, un tad Dominiks Rikērs. Paldies, priekšsēdētāji! Es arī vēlos pateikties Horvātijas prezidentūrai, atvainojiet par kavējumu, bet bīzu saimniecības komitejā pirmo daļu diemžēl nedzirdēju. Es vēlētos uzdot vienu jautājumu, vienu vienīgu jautājumu. Esam vienas prāts, jā, par ilgspējību zaļo kursu, digitalizāciju, taču redzam nepārtraukti, kā ir problēmas ar uh, padomu un dalību valstīm visā šajos jautājumos, sākot ar TNT projektiem, kas jau kopš 94. gada ir definēti šie projekti, bet projekti vēl nav noslēgti. Nu, un tad vēl citu starpā ir palielinājušās emisijas. Uh, Toreiz uh, pārobežu reģionos smagais transports, tālāk kombinētais transports, viena no alternatīvām, viena no alternatīvām, kas bija jātīst, lai sasniegtu mērķus, arī vienoties debesis, Galileo, ceturtā dzelzceļa pakotni, kas joprojām vēl nav noslēgta īstenot dažās valstīs. Un tad man ir jautājums, kā padomē jūs redzat šo situāciju, jūsuprāt, ko jūs varētu paveikt padomē un dali, ar dalību valstīm, lai uh, tiešām vienreiz mēs varētu sasniegt šos eh, mūsu mērķus, jo tik tiešām man tas liekas liekolīgi. Mēs te runājam par zaļo kursu, ilgtspējību. Uh, un cik ilgspējība mums svarīga digitalizācija, bet paši gal svarīgākie projekti, lai še, šajā strateģiskajās līnijās mēs varētu virzīties uz priekšu, to konstanti bloķē dalību valsts. Par to taču ir jārunā skaidra valoda. Tas arī ir mans vienīgais jautājums. Jūs esat padomē, vai jūs vispār varat izkustēties, vai jūs varat virzīties uz priekšu vai nē? Lai mēs redzētu, cik daudz mums ir jādara arī šeit Eiropas parlamentā. Tas nav tāds uzbrukums jums, bet mums ir arī uh, skaidrāk ir sevi jākritizē par turismu pilnībā piekrītu, jā, arī 2030. gadā tiek aplēsts, ka uh, um, turismu to apmērs pieaugs un esam Eiropā gatavi to visu organizēt, uzņemt, nav pietiekams infrastruktūras. Jūs teicāt, ka būs tikšanās aprīlī. Uh, kur definēsiet specifiskas aktivitātes ilgspējīgā turisma jomā. Jautājums, kad būs reģiona loma? Šajā, re, šajā konferencē reģiona komiteja nepārtraukti prasa pie, piedalīties uh, politikas izstrādē, tad kā esat paredzējuši iesaistīt reģiona komiteju? Basku zemē Mm, turisms mums ir pavisam nesen attīstījies, tur ir arī zināmas grūtības, un tad vai izstrādāsiet arī turismu kodeksu, lai varētu ievērot sociālo un vīdes ietekmi, kas rodas no turisma, lai tiešām būtu apusēja cieņa, jo mūsu mērķis ir ilgtspējība sociālajā vīdes jomā un ekonomikas jomā. Mēs gribētu, lai arī šie jautājumi tiktu ņemti vērā. Jo, kā zināt, šeit vislielāko progresu varam panākt tieši reģionālā līmenī. Paldies, Bilbao kungs, un tagad arī Kēkungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Pateicos ministru kungiem. Jūs sacījāt, ka Jūsu galvenā prioritāte šai mandātā uh, tieši attiecas uz uh, TNT. Kā arī tad, tad, esošo TNT pārveidu un viedais TNT esmu referents. Uh, TNT kopā ar Marinesku kungu. Es eh, varu piekrist jūs sacītajām, ka, lai nodrošinātu iekšējā tirgus noslēgšanu preču personu eh, apritē pārvietošanai, jānodrošina izaugsme, ir pro, finanšu problēmas šie ziņojumi būs ļoti svarīgi, un uh, man ir prieks dzirdēt, ka tā būs jūsu prioritāte. Man ir viens komentārs padomas nostāja ir tāda nulles nostāja. Padomu neko nepiedāvā. Es ar jums jau tikos un uzdevu arī jautājumu, vai vispār ir liederīgi uzsākt kaut kādu trialogu, ņemot vērā šo padomas nostāju. Parlaments un uh, ir, protams, gatavs uh, trialogam, bet apstākļi būs ļoti, ļoti grūti. Uh, Vai jūsuprāt, vispār ir kaut kāda iespēja nonākt pie vienošanās? Jo, nu, nostājas ir tik atšķirīgas, ka tiešām šis jautājums ir aktuāls. Es gribu precizēt, ka Eiropā vidē nepieciešama astoņi gadi, lai varētu īstenot investīcijas projektu, ņemot vērā administratīvo procesu izmaksas m, mm, palielinās no 50 līdz 75 procentiem, un šie projekti vienkārši nekad nevarēs īstenoties, ņemot vērā administratīvu sarežģīto situāciju. Lūk, šie jautājums ir ārkārtīgi svarīgs, un esam ļoti vīlušies padoms eh, nostājā, jo, manuprāt, vispār nekas nav izdarāms. Tālāk jūs runājat daudz par gaisa transportu, diemžēl Brexit dēļ. Gibraltāra arī mm, pazudīs no mūsu perimetra. Es nedzirdēju nevienu vārdu par uh, likumu, kas ir iestrēdzis jau septiņus gadus par uh, šīm laika nišām. Uh, Un te ir nepieciešams vēlreiz par to runāt. Un izskatās, ka padomu vispār nevēlas par to runāt. Pēdējais par turismu ministru kungs. Kā vispār ir iespējams tas, uh, un jūs atgādinājāt, ka turisms veido 10% no IKP 8% darba vietas, kā līgumā šī nozara ir iekļauta kā Eiropas prerogatīva, ka Tur vispār nav paredzēta budžeta līnija pat nevienam eiro. Nu jā, industrija, tirzniecība, aviācija un tā tālāk. Mēs nevaram iedomāties, ka šādas nozars būtu tādā situācijā. Kāpēc netiek paredzēts budžets? Un um, ko, kā jūs to interpretējat? Paldies. Kipiet tas vārds, Frau äh, Tā. Jā, paldies. Tagad uh, Kāler kundze. Paldies, priekšsētā, paldies mūsu uh, viesiem par teikto. Man ļoti um, interesē, ko jūs teicāt par TNT tīklu, savienojot mūsu kontinentu. Bija 1,5 miljārdu programma, un tas ir milzīgs uzdevums, taču es domāju arī mantojums, ko esam pārņēmuši, un uh, mēs darbs jau ir iekavēts. Uh, Esmu ļoti gandarīta, ka jūs šo jautājumu tiešām virzat uz priekšu, lai ten tīfailu beigtu. Esmu no Austrijas, strādāju šeit komitejā un būšu ļoti gandarīga, jo TNT var palīdzēt atrisināt uh, problēmas, ir tīpaši Austrijas rietumdaļā. Man jautājumi būtu tādi, kādi ir lielākie šķēršļi padomē, runājot par TNT. Un ja jūs varētu ko vēlēties, kas tieši būtu, par ko jūs domājat, paldies. Paldies Tārlārs kundzei. Ujalī un pēc tam Haiderkungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Nu, man ļoti žēl, ka ierados uh, vēlu, atvainojos uh, draugiem kaimiņiem, jūs esat mūsu Ungāru kaimiņi. Es uh, ierados uh, Briselē tieši, uh, lai varētu ierasties šajā sēdē šo pēcpusdienu. Man ir jādodas uz Madridi ar uh, citiem dalībniekiem. Es gribētu aicināt jūs padomāt par divām lietām. Deputāti, kas ir šeit, viņi varbūt um, nezin, ka ik uh, pēc uh, sešiem mēnešiem, kad prezidentūras sagatavo savu mandātu, tad um, tas uh, katreiz ir sažģīti iekļaut turismu šajās programmās. Un tagad Horvātijas prezidentūra strādā jau divus gadus, lai panāktu to, ka turismam tiek piešķirts nepieciešamais fokusējums. Šie seši mēneši būs visnozīmīgākie. Un kolēģi var jūs tikai iedrošināt un iedrošināt dalībvalstu pārstāvis šeit Briselē, lai prezidentūras norise būtu ļoti veiksmīga. Vēlu jums veiksmi. Divi specifiski jautājumi. Gribu uzsvērt to, ka runājot par tāds kādu finanšu plānu, Horvātijas prezidentūrai nepieciešama palīdzība, jo dažas valdības nevēlēsies atbalstīt to mums būs nepieciešams, lai jūs mūs atbalstat padomē, un mums arī jāpārliecina Eiropas komisija, jo arī viņi vēl nepār, neatbalsta komisiju, parlaments tikai to atbalsta. Mēs vedīsim sarunas ar valsts sekretāriem dažādās sēdēs, neformālās sēdēs, aprīļa sametā mums būs tādas iespējas. Un uh, Tāpat arī trešās valstis. Vai jūs varētu detalizētāk izskaidrot to, jo dažiem kolēģiem tas varētu to norādīt. Tagad Haidera kungs un pēc tam Depanīna Grunbergs kundze. Paldies, priekšstādāja kungs, valsts sekretāra kungu, arī es vēlu jums veiksmu prezidentūras laikā trīs jautājumu. Pirmās 45 minūtes biju balsojumā e, e, e, Tirdzniecības komitē. Dānija, Luksemburga ir vienojušās eiro viņeti ieviest smagām automašīnām. Uh, ir paredzēts eirovinītas pielietojumu pa, aptvērumu paplašināt visās valstīs, kāda ir Horvātijas plāni, un vai šajā viņitē tiks iekļaut arī vieglās automašīnas. Man labāk patikt, ka tas tā nebūtu, bet, nu, varbūt, ka jūs varat vienalga atbildēt šo jautājumu. Nākamais jautājums - sponsori. Horvātija nav publicējusi vēl sponsoru sarakstu prezidentūrai, vai jūs varat kaut ko teikt šajā stadijā? Vai viens vai vairāk no šiem sponsoriem ir saistīti ar eiro viņieti vai Transeiropas satiksmes tīklu? Un trešais jautājums mm, - satiksmes tīkli nākotnē. Eiropas Savienībā ir ļoti liela prioritāte būs reģionu piesaiste to reģionu, kas ir uh, attālināti. Jo tie saskars ar um, satiksmes samazinājumu. Es esmu no Austrijas. Uh, Trīras Šobers uh, uh, savienojumā. Ja jūs nevarēsiet uzreiz atbildēt, tad vienkārši norīt kā ierosmi tas ir domāts. Tātad šis savienojums prezidentūras laikā, vai jūs redzat kādu iespēju mūsu reģionu iekļaut tā sauktais virs Austrijas reģions, nu vismaz kā ierosme. Paldies tagad Depanī Grunberg un pēc tam Avankundze. Deparņo kundze, priekšstādākungs, ministra kungi. Mm, esmu ļoti gandarīta, ka runājat par savu programmu. Divi jautājumi. Pirmais jautājums. Arī kā ierosme mēs kā zaļie vēlamies jūs atbalstīt, lai dzelzceļa pasažiertiesības kā prioritāti izskatītu arī Par abiem tematiem runājot starp intermobilitāti, proti pārvietošanos uz dzelzceļu un ilgspējīgo turismu savienot šos abus tematus, jo tikai, ja cilvēki pret cilvēkiem izturas nopietni, ja viņi arī pamana, ka Eiropas Savienība aizstāv to tiesības un zaļo kursu kā signālu uztver, tad arī būtu nozīmīgi, lai Eiropas Savienība tiešām nopietni ar šiem jautājumiem strādātu un vajadzētu cilvēks atbalstīt, ja būtu tāds um, biļešu veids, kas atvieglotu pārvietošanos un tāpat arī mobilitātes ierobežotiem cilvēkiem uzlabojumus. Un tas nozīmētu jaunas turisma formas. Arī uh, vilcienos, uh, ņemot līdzi uh, velospēdas. Tātad pirmais jautājums - pasažiertiesības, un otrs jautājums - kāds koncepts uh, ir plānots, lai starp neskartu dabu un turismu. Tas ļoti tāds interesants lietas un biodaudzveidība, un tāpat arī vēlme turismu uh, paplašināt bet tās ir savā ziņā pretrunas un piekrastais. Dažreiz tās ir ļoti intensīvi apbūvētas un mazs turisms. Tās jau ir pārņemts un citas uh, lietas, jauni ceļi, ilgspējīgs turisms un arī es ar šo atbildību uzticēju to gluži vienkārši, jo tās iespējas kādas mums ir un cilvēkiem uh, palīdzēt, lai šī uh, neskartā daba tiktu aizstāvēta. Paldies, aizsargāt, paldies. Paldies, kolēģis kundze. Klotildi Darmo tagad. Nu, pēdējā runātāja šajā runātāja sarakstā. Tātad šis jaunais zaļais kurs ir ļoti pārspīlēts. Mēs šodien nespējam pildīt tos mērķus, kādi mums jau ir. Nu, pāris tādi jautājumi, kur nav īsti veiksmīga attīstība infrastruktūras izbēlē TNT. Vācijā un Zviedrijā plašas investīcijas nacionālā līmenī dzelzceļa jomā. Abas valstis samazināja viņas budžeta piešķīrumus problēmu dēļ Vācijā nav pietiekam daudz inženieru, lai varētu plānot visu to, kas ir plānots. Viņi pat ir inženieru centrus uh, izveidojuši Rumānijā, delokalizēts, lai varētu strādāt pie dzelzceļa projektiem Zviedrijā. Līdzīgas problēmas uh, Francijā uh, ap Pārīzi visi lielie uh, projekti arī lēni. Uh, virzās Rumānijā. Jūs arī zinat, kāda ir situācija. Tur arī tāpat nespēja šos infrastruktūras projektus īstenot apsarbējot naudu. Pēdējā periodē ir pāris miljardi, kas ir palikuši pāri. Tātad, izmantojot šo iespēju, kādēļ neatbalstīt Eiropu? Tad, kad amerikāņi šo jauno darījumu izveidoja, viņi. Uh, izveidoju vienību, kas ar šiem jautājumiem nodarbojas, lai uh, lielās uh, ambīcijas varētu īstenot un lai nevarētu pārspīlēts būt. Un uh, nu, nevar tikai uh, anulēt budžetu un lietas noliks. Mums ir nepieciešama vairāk uh, ietvaru. Rikē kungs pieminēja uh, šo ziņojumu, lai vienkāršotu uh, situāciju vienotais. Uh, pieejas punkts ne tikai austrumos, bet arī rietumos, ja mēs runājam par eh, šāda apjoma programmām. Paldies! Paldies kolēģei! Un noslēgumā es pats gribu uzdot jautājumu. Esmu ēnu referents uh, Single European Sky projektām un vienotās Eiropas debesis. Un jau gadiem ilgi nevaram pavirzīties uz priekšu, jo padoma neatbalsta mūs. Pasauli turpina attīstīties, bet, diemžēl, mūsu likumdošanas priekšlikumi nevirzās uz priekšu. Ļoti ceru, ka jūs spēsiet Horvātijas prezidentūras laikā rast ceļu, kas šo situāciju padomē atbloķēs. Un es gribētu jūs lūgt arī parlamentu iesaistīt. Mēs esam gatavi ļoti tādās ātrās procedūrās, ir tīpaši vienotās Eiropas tevis, progresīvi virzīties, jo mēs runājam par um, zaļo kursu, cik ļoti nozīmīgi ir ietaupīt CO2 izmešus un Un, ja ir tāds jautājums, un mums ir konkrēti ātri rezultāti, Tādēļ mans lūgums virziet to uz priekšu, parūpēties par to, lai būtu jaunas nostājas no komisijas puses un padomas, lai mēs kopā varētu sākt trilogu un būtu rezultāti. Jautājumi, kur viss ir izdis, izdiskutēts un tikai jau virzās vēl uz priekšu. Nu, un tagad varat atbildēt uz visiem jautājumiem. Lūdzu, kas būs pirmais? Mislim da ima više pitanja nego kolega iz turizma, pa ćemo onda krenuti sa... Es domāju, ka Biloverkungs saka, es saņēmu vairāk jautājumu nekā kolēģis, kas nodarbojas ar uh, turismu jautājumiem. Paldies par visiem šiem daudzskaitlīgiem jautājumiem. Esmu ļoti gandarīts par to daudzumu es arī redzu, ka strādājot kopā, mēs daudz ko sasniegsim. Un es mēģināšu to vairākos soļos prezentēt prezentācijā jau atbildēju uz pirmajiem jautājumiem, un tagad mēģināšu konkrēti arī runāt par tiem. un mēs runājam par šiem jautājumiem. Mēs dzirdējam daudz jautājumos. Pat tāda principiāla pieeja par pasažieru tiesībām. Un tāda mm, vispārēja pieeja Un ir vairākas prioritātes. Mēs mēģinām paraudzīties, kas ir iespējams. Iekļaujot arī pasažieru tiesību jautājumu. Un uh, Mēs strādāsim ļoti intensīvi. Es gribētu arī teikt, ka tas ir jautājums sadarbībā ar dalību valstīm. Armēnija un arī sasniedzamība par tiem diskutē mēs domājam, kā komisija iesniegs arī piekrišanu nu, tik tālu par gaisa satiksmi. Tagad par TNT koridoriem un viedo TNT sistēmu priekšlikumu. Lai ne tikai jaunās dalībvalsts iesaistīta un, un tāpat arī Austrum un Rietum Balkānus, un lai veicinātu uh, konkurētspēju visā Eiropas uh, ekonomikas uh, teritorijā, mums ir nepieciešami labi un pastāvīgi satiksmes uh, veidi. Lai to sasniegtu, ir uh, vairāki koridori, TNT, bet arī paplašinātie tīkli. Uh, Tas, ko mēs vēlētos sasniegt, un mēs esam to arī mūsu prioritāties ietvēruši, ir strādīt, strādāt pie esošajiem koridoriem. Un mēs organizēsim e, Šibanikos maijā būtisku tikšanos. Aicinu jūs visus, kā ieinteresētos ierasties un izteikt priekšlikumus. Process nav vienkāršs. Mēs domājam, ka to varēs līdz 2023. gadam virzīt uz priekšu. Taču vēlamies jau tagad ielikt labus pamatus turpmākai attīstībai. Tagad pāri viedotēntē. Mēs domājam, ka būs vienošanās. Mēs sagaidām vienošanos par aptvērumu par priekšlikumiem. Un, protams, zinām, kāda ir padomas un uh, parlamenta nostāja. Taču tādas atšķirības arī citos darba jautājumos un vienalga vienošanās ir bijušas iespējams. Es domāju, ka ar jūsu priekšlikumu mēs galu galā panāksim labu risinājumu, kas mums visiem būs apmierinoši. Nākamais jautājums par jauno dalību valstu iesaistīšanu un Balkānu iesaistīšanu, un arī to iesaistīšanu, kas ir tālāk dienvidā austrumos. Tas ir jautājums, kādēļ mēs vēlamies piedāvāt jaunu. Uh, koridoru un to izveidu. Jautājums par Austriju ir izteikta iniciatīva Austrija, Slovānija, Horvātija, Serbija, pievienojot Alpu, Rietumu, Balkānu koridoru. Un tas savienotu Eiropas austrumu un rietumu daļas, tāpat arī dotu impulsu attīstībai šajā reģionā. Jautājumi par zaļo kursu, par ietekmi uz vidi, veidojot jaunas koridors, kas savieno visu austrumu Eiropu un esošo koridoru paplašināšanu nozīmē to, ka šie koridori tiek veidot izmantojot arī Eiropas Savienības fondus, uzlabojot savienojamību, kas dotu mazāk CO2 izmešus, un tajā pašā laikā mūsu ekonomika būtu uh, efektīvāka un labākā konkurētspējīga ne tikai Eiropā, bet pasaulē nozīmīga ir arī ostu un dzelzceļa attīstība, lai varētu ostas sasniegt, lai attīstītu ūdensceļus. Pilnīgi noteikti, ka mēs dosim mūsu pienesumu, jo mūsu dalība valsts ir gan jauna, bet mums ir daudz pieredzes šajā jautājumā. Nākamais jautājums. Izturīs reģionu jautājums. Runājot par CO2 izmešiem, un uh, es varu apstiprināt, ka Horvātijas pieredze ir uh, līdzīga ar CO2 izmešiem. Horvātija kā jauna dalība valsts ir sagatavojusi vai arī aktīvi strādā pie investīciju jautājumu. Uh, tā apmērs ir vairāk nekā miljards eiro. Mēs esam sagatavojuši finanšu ietvaru papildus miljardu eiro apmērā visiem projektiem un CO2 izmešu samazināšanai tiek darīts daudz transporta jomā, taču mēs vēlamies dot mūsu uh, pienesumu Eiropas līmenī. Mēs esam dalībvalsts, kas ir iestājusies Eiropas Savienībā relatīvi nesen, un mēs uh, ļoti labi zinām par to, kādas uh, problēmas ir dalībvalstīm saņemoties fondus. Bija jautājumi par ilgtspējību, par uh, salām, par um, citiem jautājumiem. Mēs runājam par dažādām iespējām, plašākām investīcijām, CO2 izmešu samazināšanu, um, zaļās vidas veicināšanu investīciju apjomu, it īpaši samazinot izmešu daudzumu un arī kuģniecības jautājumus. Valetā 2017. gadā sasniegtie līgumi tiks turpināti un mērķi to sasniegšana tiks turpināta. Es uh, ar nepacietību gaidu jauno priekšlikumu par zaļo kursu, jo, manuprāt, tas dodas pareizajā virzienā. Tāpat arī bija jautājums par infrastruktūras investīcijām, kā savienot jaunos uh, ceļus un jaunos dzelzceļa savienojums ar zaļo kursu. Tas nebūs vienkārši, taču jums jāapzinās arī tas, ka visas investīcijas no Eiropas fondiem ir tāds, ko ļoti strikti kontrolē, bet tās arī ir plašas iespējas. Tas mums dos iespējas investīcijas izmantot vidas projektu sasniegšanai, un tādēļ mūsu pētījumi par vidas ietekmi tiek veikti. Horvātija apzinās, ka tas ir ļoti sarežģīts process, taču mēs noteikti pilnībā atbalstam uh, lietu virzību tieši šādā izpratnē. Željezničkom prometu to isto bilo pitanje. Uh, Ja mēs runājam par uh, dzelzceļa transporta uh, pasažieru tiesībām, tad uh, atgādināšu to, ka um, pamatpieeja, kāda tika pieņemta decembrī un uh, vēlme sākt diskusijas, lai sasniegtu uh, kompromisu, kas uh, visiem būtu pieņemams turpinot šo darbu. Mēs ceram rezultātus sasniegt ļoti ātri. Tagad par padomu. Pavisam īsi arī pāris vārdus teikšu par šo jautājumu. Mēs intensīvi diskutējam padomas un dalībvalstu atbildību. Atbildība piekrīt ne tikai valstī, kas uzņems prezidentūru, bet visām Tāpat arī komisija ir atbildīga, taču arī jūs, jūs esat Eiropas parlamenta deputāti, zinu, ka jūs aktīvi darbojaties visos parlamenta jautājumos šeit, bet arī dalībvalstīs jums vajadzētu nozīmīgu lomu spēlēt, un tikai tā caurskatāmā veidā varēsim sasniegt padoms un parlamenta nospraustos mērķus, cieši sadarbojoties starp Eiropas institūcijām un pilsoņiem dalībvalstīs un uh, arī tajās dalībvalstīs, uh, kuras pārstāvjat. Jau no paša uh, sākuma Horvātijas prezidentūrā mēs ārkārtīgi nu, atvērti ar uh, sabiedrību un ar medijiem strādājam. Uh, Horvātijā būs vairākas konferences, kurās uh, runājam par mūsu prioritātēm un pilnīgi noteikti turpināsim uh, arī stāstīt par mūsu sasniegto. Jo esam šeit, lai kalpotu mūsu pilsoņiem. Lielas paldies par visiem jūsu jautājumiem. Es ceru, ka esmu spējis atbildēt uz jautājumiem. Mēģināju ļoti konkrēti atbildēt uz jūsu jautājumiem. Un tagad mēs varētu arī divpusēji pēc sēdes turpināt šo viedokļu apmaiņu. Hvala lijepa, gospodine predsjedavajući. Nadam se da ću biti nešto kraći od kolege Bilaj. Paldies! Mēģināšu izteikties lakoniskāk par kolēģi. Es arī mēģināšu sagrupēt jautājumus. Daži jautājumi atkārtojās. Es gribētu vispirms pateikties jums par iniciatīvu izveidot uh, jaunu 300 miljonu eiro uh, budžeta līnijas iniciatīvu. Pašlaik padomē. Tas nav apstiprināts, tomēr tas nenozīmē, ka viss jau ir uh, beidzies. Uh, tāpēc jūsu pozicionēšanās turismu jomā mums ļoti palīdz. Uh, pēc mūsu prezidentūras noteikti ir jāatstāja pēdas, jāi darba iestrādes, lai varētu turpināt arī strādāt pie tā tālāk. Kolēģis jau par šo arī runāja, pieskaršos tam īsi par maija samitu Zagrebā, par paplašināšanos. Uh, ir jābūt atvērtai perspektīvai visām valstīm, kuras nav es dalība valstis. Mm, nav labi, ja mums ir tā saucamā tāda melnā zona, neredzamā zona Eiropas uh, uh teritorijā, Rietumbalkānu reģionām. Es ceru, ka sarunas ar Albāniju un, Mā, un Ziemeļu Maķedoniju pavirzīsies uz priekšu un ceru, ka Zagrebā samitā mēs arī varēsim apstiprināt šo perspektīvu. Apskatījām vairākus jautājumus, vai tas skartu transportu vai citus. Es ceru, ka šie jautājumi arī tiks risināti samit laikā. Tālāk par padomas lēmumu. Atbalstīt MVU vienotā tirgus programmas ietvaros. Visi mehānismi vēl nav pieejami un izsmeļu, izsmelti, te sagaidu jūs piedāvājums arī Flego kungs. Jūsten kungs, arī mans draugs, kur mēs tiksimies Madridē Nu, būs turismu ministri, un tad arī mēs informēsim par šīm konstruktīvām debatēm. Es pateicos Ištvanam. Paldies par to, ka mm, atzini šo nepieciešamību turismu uh, padarīt daudz redzamāku un um, tālāk, kas attiecas uz kopīgajiem maršrutiem, par ko runāja Flego kungs un arī Ištvans, labāk arī savienojumi ar attālinātākiem reģioniem un tirgiem ir valsts, kuriem ir līdzīgi jau pieeja, piemēram, runājot par Korejas vai Ķīnas tirgu. Arī ir mm, so, grupu braucieni, kas ļauj apmeklēt vienlaiks vairākas dalību valstis. Uh, Un es domāju, ka jā, mēs te varam strādāt vēl vairāk, lai efektīvāk arī būtu Eiropa redzama šais reģionos. Mantero kundze arī tam pieskārās. Līdz 30. gadam izaugsme būs ļoti liela, un te visai Eiropai ir jābūt gatavai piedalīties šajā turisma uh, apmēra pieaugumā, protams, ļoti daudz dažādas, um, daudz dažādi, um, dažādi gala mērķi, un šeit ir galvenais jautājums par piedāvājumu diversifikāciju lai daļu no turismu plūsmas varētu arī novedīt uz mazāk attīstītākām teri, eh, teritorijām, lauku teritorijām, lai tur radītu jaunas darba vietas un lai varētu arī atvieglot tradicionāli populārākās turisma mm, pilsētas vietas ka mums jāpiedāvā arī uh, turistiem jaunas vietas, tad atvieglot pārslogotākos galamērķus un novirzīt viņus uz citiem um, reģioniem. Atklāt jaunas teritorijas. Tālāk par padomus lēmumu caurskatāmību. Jā, mm, padomē noteikti pie tā ir jāstrādā un iespējams, ka pateicoties jūsu iniciatīvai par lēmumu pieņemšanas caurskatāmību, mm, tad arī uh, to varētu panākt. Ne tikai balsošanām. Nu, mums te ir svarīgākais, lai tā vai citādi. Uh, padomjas darbs vispār būtu redzamāks, pārredzamāks, lai varētu vieglāk arī identificēt, kur ir šaubas, kur ir pārpratumi, um, kādā veidā, tad to var arī um, efektīvāk atrisināt, un, ja nepieciešams, arī, piemēram, organizējot interakciju ar uh, dalību valstīm institūcijām, un es ceru, ka padomu būs atvērta jūsu iniciatīvai par dzelzceļu. Par to daudz esam runājuši, tas ir svarīgi, ārkārtīgi svarīgi par dzelzceļu transportu kvalitāti. Varbūt te pats svarīgākais nav jaunu uh, dzelzceļa ašu izveidē, bet ir jāuzlabo uh, esošo dzelzceļu kvalitāti un infrastruktūra. Flegogungs jau par to runāja. Lai dažos reģionos, lai nobrauktu 400 km, ir, nepie, 400 km ir nepieciešama 12 stundas Austrum Eiropā. Tas tā vēl ir problēma. Rietum Eiropā vilciena ātrums jau sasniedz 300 km/h, un tad, tad kad ideālā variantā varētu izmantot, piemēram, riteņbraukšanas ceļus, lai tiktu līdz vilcienam un ar vilcienu tad nokļūt dažādos Eiropas reģionos. Tur ir milzīgs potenciāls šīs uh, saiknes starp uh, riteņbraukšanu uh, un uh, dzelzceļu, bet nu vispirms ir jāstrādā pie dzelzceļa infrastruktūras atjaunošanu. Tālāk par dabas resursiem. Tas ir tā ir mūsu bagātība, tas ir mūsu turismu galvenais avots, un tāpēc ir ļoti svarīgi um, aizsargāt visu šīs kultūras dārgumus. Uh, mantojumu, no tas, nu, tā ir atkarīgs mūsu turisms. Katram projektam šeit ir jābūt ilgtspējīgam, lai mēs eh, varētu rast labāko risinājumu, kā aizsargāt mūsu dabas un kultūras mantojumu. <clears throat> Tāpēc šis uh, ilgspējīgais turisms, uz to ir tiešām jāliek akcents, lai iesaistītu vietējos iedzīvotājs, radīt jaunas darba vietas. Un pat tie, kas neobligāti strādā turismu nozarē, bet kur grib turpināt strādāt savā reģionā, tas arī ir jānodrošina, lai viņi arī vieglāk sasniegt dažādas uh, um, vietas, pilsētas, reģionus. Tad arī runājām par reģioniem. Gribēju tikai es informēt par to, ka martā organizēsim sanāksmi, kur runāsim par turismu ilgtspējību. Tur piedalīsies arī reģionālie pārstāvi kur viņi runās arī par Donavas reģionu. Tas būs mūsu uzmanības centrā, bet ne tikai. Paldies! Paldies par jūsu piedāvājumiem, jūsu konstruktīviem jautājumiem. Tas mums ir ārkārtīgi svarīgi. Rītdien Madridē kopā ar turismu ministriem, tad arī mēs viņus informēsim par jūsu vēlmēm, par to, lai tu, mm, to, ka jūs uzstājat to, lai turisms būtu daudz redzamāks eh, un konkretizēts arī budžetā. Jo nu, tam horizontāla saikne ir ļoti daudz dažādām nozarēm. Liels paldies! Paldies par jūsu atbalstu Horvātijas prezidentūrai, īstenojot mūsu prioritātes un mērķus. Liels paldies, Matišič kungs, paldies! Kā jūs redzat, komitejā ir daudz zināšanas un pieredze. Komiteja gatava sniegt savu devumu arī Horvātijas prezidentūras sekmēs un izmantojiet mūsu zināšanas un pieredzi, jo jūsu panākumi ir mūsu panākumi. Paldies jums liels par konstruktīvām diskusijām šodien Briselē. Kolēģi! Turpināsim pustrijos ar mūsu darba kārtību, un tagad pauzi no jauna pēcpusdienā grupu vadīs dalīkums. Paldies!